Hello everybody who could make it. Sveicināti visi, kuri ir spējuši ierasties. Daudzi no kolēģiem ir iestrēguši sniega vētrās un citur. Uh, like to... Un es gribētu izklāstīt, kā viedokļa apmaiņa ar um, Francijas ārlietu ministru Loranu Fabiusu, kurš gribēja ierasties un informēt mūs, ir uh, atcelta, jo vilcieni starp Parīzi un Briseli kursē ar lieliem traucējumiem, bet rīt pēcpusdienā pulksten trijos debates pār eh, diviem eh, eh, ziņojumiem, izņemot Salā Franku, ir atcelta, un to, tā vietā būs kopīgais paziņojums, ar kuru nāks klajā komisārs Fīle un augstā pārstāve Aštona par Magrebu piedaloties Mingarelli kungam, kas ir ārējās darbības dienas direktors. Tas notiks rītā pulksten trijos. Un Mums ir kopīgās debates starp AFCD par situāciju Mālī 24. No 9.30 līdz 11.30. Lai turpinātu diskusijas par situāciju Mālī un Eiropas Savienības apmācības misiju ar Nikolas Vestkotu, kurš ir e, rīkotāja direktors Āfrikai, un Volteru Kraisesu, kas ir a, direktors ārējās darbības dienestā. 31. janvārī no 9.30 līdz 11.30 mūsu komiteja sanāks kopā ar devi komiteju, lai apmainītos ar viedokļiem piedalīties e, Somālijas e, bijušiem prezidentam. Un tālāk 6. E, februārī notiks afet sanāks piedalīties Lusinē Kraņdonoj no Īrijas ārlietu ministrei lai uzklausītu informāciju par 31. janvāra sēdi. Tālāk jūs redzat, ka mums ir jāapstiprina protokolu vairākām sēdēm no jūlija līdz oktobrim, kuras ir notikušas, un ja neviens neiebilst, tad uzskatīsim protokols par pieņemtiem. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības pirmā punkta, kas ir grozījumi Eiropas Savienības Ukrainas nolīgumā par vīzu režīmu atvieglošanu. kā mm, Pāvils Kovaļš, kurš ref, ir referents, piekrīt šim nolīguma grozījumam, bet viņa prombūtnes laikā došu vārdu Čārzam Tanukam, kas ir grupas koordinators. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Koval kungs nevar šodien ierasties, un tomēr man ir prieks jūs ierosināt, jūs iepazīstināt ar šo situāciju. Patiesībā mani tas nedaudz pārsteidz, jo šis ir jautājums par Schengenas zonu, un tā kā mana, ma, mana valsts nav Schengenas dalība valsts, tad man ir mazliet dīvaini runāt par šo jautājumu, un tomēr es personīgi un arī mana politiskā grupa atbalsta vīzu režīmu atvieglošanu, jo tas ir tikai neliels solis pretim bezvīzu režīmu ieviešanai starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Un, protams, kā Ukrainai un arī pārējiem Eiropas Savienības un Schengen zonas iedzīvotājiem tas nāks par labu. Ukraina ir cīnījusies par šo situāciju jau kādus desmit gadus, un tomēr vīzu atvieglojošais režīms būs solis pretim bezvīzu režīmam. Vīzu atvieglojošais režīms ar zināmiem ierobežojumiem sāks darboties tiem ukrainiešiem, kur vēlēsies braukt uz Eiropas Savienību. Šis atzinums nav saņēmis nevienu grozījumu un atzinums lielā mērā atbalsta Liba komitejā pieņemto ziņojumu, proti šīm izmaiņām dot parlamenta labvēlīgo zaļo gaismu. Un uh, Tas ir saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas parlamentam sniedz jaunas pilnvaras. Mēs runājam par tiem cilvēkiem, kuri vēlētos saņemt viena gada vai piecu gadu daudzkārtējās vīzes un kuri vēlētos ierasties eh, dalību valstīs vai nu mācību vai arī sadarbības programmu ietvaros, tādu sadarbības programmu ietvaros, kuras finansē Eiropas Savienība. Tas attiektos galvenokārt uz augstskolu visu līmeņu studentiem, kā arī uz reliģisko organizāciju pārstāvjiem un arī, piemēram, ja Eiropas Savienībā uh, tiek organizētas konferences, kurām ir jāierodas Ukrainas iedzīvotājiem, vai arī, ja regulāri ir jāierodas uz ārstēšanās procesa īstenošana Eiropas Savienībā. Vairāk arī neteikšu priekšsēdētāju kungs, un tiešām ceru, ka parlaments atbalstīs šo ideju arī šajā komitejā. Prieksēdētājs. Paldies, Ibris Agačs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ņemot vērā to, ka arī Protasievičs kungs mūsu ēnu referents nevarēja ierasties šeit tieši to pašu apsvērumu dēļ, ko jau mēs šeit dzirdējām vairākas reizes, es došu mūsu idejas, EPP idejas par šo jautājumu. Ēnu referents Protasievičs kungs, kurš vienlaicīgi ir arī uh, Eiropas parlamenta delegācijas attiecībām ar austrumu kaimiņu attiecību valstīm delegācijas priekšsēdētāja vietnieks uzskata, ka vīzu režīma atvieglošana ir ārkārtīgi svarīgs instruments Eiropas vērtību stiprināšanai un iepazīstināšanai ar tām ārpus Eiropas Savienības. Šis vīzu atvieglošanas režīms atvieglos eh, šobrīd samērā sarežģītās procedūras, kas ir jāpiemēro tiem, kur vēlas ierasties Eiropas Savienībā. Savienība vienmēr ir iestājusies par pilsoniskās sabiedrības eh, saišu stiprināšanu starp Eiropas Savienības tautām un mūsu kaimiņu valstīm austrumos. Ir paredzēts vienkāršais balsojums un Tautas partijas grupa balsos par šo ziņojumu. Šivičs kungs lūdzu nākamais saka prieksēdētājs. Paldies, prieksēdētāja kungs! Šis ir eh, ziņojums, par kuru pretrunīgus viedokļus nav izteicis neviens, jo, protams, ka mēs eh, balstamies arī uz sadarbības nolīgumu, kas ir slēgts ar Ukrainu. Kaimiņa attiecību konferencē par Ukrainas gadījumu tika runāts arī galīgajā dokumentā secinājumos un tiek uzskatīts, ka Ukrainas rīcība un Ukrainas ceļš uz demokrātiju ir bijis vienkārši priekšzīmīgs. Kā jau Tanu kungs savos ievadvārdos teica, vīzu atvieglošanas režīms ir solīts pretim nākamajam etapam, un tomēr šis solīts ir ārkārtīgi svarīgs, un uh, Galvenokārt tas atvieglos dzīvi tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kur vēlas ceļot uz ES. Un tomēr šeit vajadzētu atcerēties, ka arī Eiropas Savienības interesēs ir veicināt šāda režīma īstenošanu, jo tādajādi mēs sniegsim pozitīvo ziņu Ukraiņiem, un Tiem ukrāņiem, kuri nostājušies uz demokrātijas ceļa, ir svarīgi saprast, ka Eiropas Savienība ir viņu pusēs. Šis ziņojums, šis nolīgums balstās uz asociācijas nolīgumu. Un uh, Patreizajā situācijā vīzu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, tas ir aktuāls, un e, vīzu režīmu sakārtošana vai bezvīzu režīmu ieviešana nākt par labu visām iesaistītajām pusēm. Mēs atbalstam šo nolīgumu, un tas atspoguļojas arī ziņojumā. Un tomēr ir tādi spēki, kur vēlētos uh, nosodīt Ukrainu par varbūt ne īpaši augstajiem sasniegumiem cilvēktiesība aizstāvības jautājumos, un tomēr vīza atvieglošanas režīms ir domāts tiem iedzīvotājs lāņiem, kur ir nostājušies uz demokrātijas ceļa. Eiropas parlamentā ir izveidota delegācija attiecībām ar Ukrainu. Un izskatot vīzu jautājumus un izskatot arī statistikas jautājumus, ir skaidrs, ka šis nolīgums nāks visiem par labu. Patiesībā ir ļoti lielas atšķirības starp dalību valstīm. Ir tādas, kuras vīzes šobrīd izsniedz nelabprāt, un ir tādas, kuras tās izsniedz pietiekami vienkāršā procedūrā. Ir tādas dalību valsts, kurās, lai uz kurām, lai iebrauktu Ukrainas iedzīvotājiem, ir jāstāv garās un nevisai patīkamās rindās. Ir nedaudz dīvaini redzēt, ka ir dalība valsts, kuras izsniedz miljoniem vīzu Ukrainas iedzīvotājiem, un ir savukārt tādas, kuras izsniedz, izsniedz knapi duci. Neits skundze, lūdzu. Prieksēdētāja kungs, kā jau šeit eh, runājošie teica, patiesībā jā, daudz jau šeit mūsu nav, no Alda grupas mēs esam tikai divi. Es neesmu speciālists Ukrainas jautājumos, un tomēr es vēlētos runāt savas delegācijas vārdā un pateikt sekojošo. Mēs atbalstam šo priekšlikumu, un mēs to atbalstīsim arī balsojumā. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Šmitas kundze vai Palman kungs, vai vēlties ko teikt? Jā, lūdzu, komisijai vārds. Yes, thank you. Jā, paldies. Es esmu Palman kungs, kas ir DJ Home nodaļas priekšsēdētāja vietnieks, un es vēlētos pateikt godātajiem parlamenta deputātiem, ka arī mēs esam uh, par šādu nolīgumu, un tas noteikti nāks par labu arī Ukrainas iedzīvotājiem. Mēs vēlamies atvieglot situāciju veselā virk, veselē virknei Eiropā iebraukošu cilvēku, piemēram, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, eh, studentiem, arī žurnālistiem, un komisija uzskata, ka šis ir līgums, kas ir solis pareizajā virzienā. Uh, Vēlētos teikt, ka e, ir kopš 1. janvāra 2008. gada 1. janvāra vīzu atvieglojošais režīms jau darbojās, un šis papildus noliegums atrunās specifiskākus punktus. Es e, ļoti augstu novērtēju referenta atzinumu. Diemžēl referents pats nevaz, nevarēja šeit ierasties, bet e, mēs uzteicam viņa ziņojumu. Un uh, Mēs eh, vēlamies jau pāriet no Eiropas Savienības puses pie ratifikācijas procesa, un, protams, ka Liba komiteja tiks informēta par, cā, par šā procesa norisi. Paldies, Kirilov kungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šie papildus atvieglojumi, kurus uh, kolēģi pieminēja un kuram atbalstu ir izteigusi lielākā daļa deputātu. Tas tā ir pareizā ziņa īstajā laikā. Tieši un konkrēti Ukrainas iedzīvotājiem, galvenokārt jauniem cilvēkiem, galvenokārt studentiem, kur aktīvi ceļo un kur ir aktīvi sabiedrības locekļi. Tas pats attiecās arī uz nevalstisko organizāciju aktīvistiem. Uh, Kāpēc īstajā laikā? Jā, ir īstajā laikā, un tomēr vēl ir zināmas problēmas, kas ir saistīts ar noteiktiem politikas slāņiem. Un tomēr tas ir pareizais signāls. Tas sniegs papildus motivāciju Ukrainas iedzīvotājiem iestāties un cīnīties par savām tiesībām, cīnīties par labāku sabiedrību, par labāku Ukrainu. Un galvenokārt tas ir pareizais signāls tādā virzienā, ka Eiropas Savienība parāda savu labo gribu, lai veicinātu šo procesu, lai veicinātu sadarbības un integrācijas procesu Ukrainas sabiedrībai. Tātad politiskais signāls ir pareizs, un tāpēc mums tas ir jāatbalsta. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Un eh, tagad ziņoju, ka balsojums notiks rīt. Eh, grozījumi nav iesniegti. Pārējām tagad pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir progreziņams par eh, Melnkalni. Šī ir otrā reize, kad mēs skatām ziņu projektu, ir 92 grozījumi un 8 kompromisu grozījumi, un es lūkšu Tanoka kungu izteikties par tiem. Paldies, priekšsēdētāji! Kad es sniedzu pirmo prezentāciju, es runāju 4-5 minūtes, jau es negribu atkārtot iepriekš statīto. Melnkalne ir veiksmīgs stāsts, neliela valsts, kur mazs ir skaists un tā necieš no tām problēmām, no kurām cieš atsevišķas tās kaimiņa valstis Rietumbalkānos, tā ir kompakta valsts ar nelielu gandrīz nesošām robežu strīdiem ar stabilu eh, iedzīvotāju skaitu. Makroekonomiski, mikroekonomiski tā izmanto kā valūta eiro. Tas ir, tā ir reģionāls spēlētājs, lai mēģinātu samierināt atšķirības starp um, tās kaimiņiem, un tā ir valsts, kurā kopš jūnija ir saņēmusi tiesības uzsākt sarunas kā Eiropas Savienības kandidātu valsts, kā arī Serbija, eh, kura eh, arī kļūs pār kandidātu, un eh, Maķedonija, kur nu jau septiņus gadus ir kandidāta valsts, bet tā arī netiek pie sarunām, jo tās tām veto uzliek viena no mūsu dalību valstīm. Nesen notika izmaiņas Maķedonijas valdībā, un uh, savā amatā atpakaļ ir stājies eh, premjerministrs Luksiks un iepriekšējais premjers Luksiks ir kļuvis par ārlietu ministru. Un šķiet, ka šī ministra komanda ir ar zinām pieredzi. Es pagājušā nedēļā tikos ar vēstnieku Briselē Aleksandru Apejoviču un konstatēja, ka viņi ko, e, ko, rūpīgi seko 23. un 24. nodaļai, kas attiecas uz pamatiesībām, tieslietām, un kas ir ļoti būt, būtiskas gan dalībvalstī, gan parlamenta deputātiem. Tās, šīs nodaļas skar cīņu pret organizēto noziedzību, pret eh, korupciju, tās attiecas uz minoritāšu tiesībām, un man ziņojums ir relatīvi īss. Kā jau tika norādīts priekšsēdētāji, ir astoņi kompromisu grozījumi. Es tikos ar referentiem Strasbūrā un bija plaša vienprātība to sakarā ar vienu vai diviem izņēmumiem. Kompromiss viens ir tikai ievad runas daļa. Skopas kundze no sociālistiem gribētu iekļaut daļu no desmitā grozījuma. Ar to man nav nekādu problēmu. Otrais grozījums, kas skar vēlēšanu procedūras un baldoša, balsošanas tiesības un Venēcijas komisijas viedokļus partiju finansējumu. Tālāk trešais kompromiss attiecas uz tieslietu jautājumiem un e, tiesības bērniem jauniešiem, kas ir aizturēti krimināllietu ietvaros. Tālāk ceturtais e, grozījums skar 23. un 24. nodaļu, un tas attiec uz cīņu pret e, korupciju, pieprasot uh, lielāku caurskatāmību politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansējumos, konflikta, interešu konflikta um, novēršanu un tā tālāk. Piektais kompromiss attiec uz izteiksmes brīvību, it īpaši uz mediju brīvību, ņemot vērā to, ka pagātnē ir notikusi žurnālistu un mediju um, iebiedēšana, kā arī aicinājums izm rūpīgāk izmeklēt šādus uh, uzbrukumus. Un tas būtu nozīmīgs apliecinājums demokrātijai un progresam un virzībai uz patiesu, brīvu, uh, demokrātisku, caurskatāmu sabiedrību. Diemžēl valsts ir ļoti neliela un ar nedaudz izdevumiem, tāpēc ir grūti spriest par patiesi e, neatkarīgu presi, bet ārkārtīgi būtiska ir e, laikrakstu um, neatkarība. Tālāk sastais kompromiss attiecas uz minoritāšu tiesībām, ir gan Romi, gan, e, gan citas etniskas grupas grupas, kas ir saskāršās ar diskrimināciju pagātnē, tāpat ir arī pārvietotās personas iekšēji pārvietotās personas saistībā ar bijušo konfliktiem Kosovā un ir vēl, aiz, vēl aizvien viena bēgļu nomatne palikusi un vajadzētu domāt par iespēju tās uh, tajā esošajiem atgriezties savās valstīs. Tālāk problēma ar LGBT tiesībām. Strasbūrā pirms eh, kāda laika norādīja, ka mums ir vairāk jāatbalsta LGBT iedzīvotāji un jāpalīdz cīnīties pret iebiedēšanu un uzbruku bēd, e, mēdījos šīm grupām. Tālāk septītais grozījums attiec uz e, dzimumu līdztiesību, sieviešu tiesībām, sieviešu pārstāvību valsts struktūrās, un astotais ir komentāri par mak makroekonomisku statistiku, par valsts parādu, inflāciju un ekonomiku, kas ir ļoti atkarīga no turisma un nav pietiekami diversificēta, tāpēc ir vairāk jādomā par to, kā lielāku atbalstu sniegt gan MVU, gan nodrošināt lielāku caurskatāmību privatizācijas procesos, kur ir palikušas eh, diezgan daudzas jautājuma zīmes par to, vai šādas privatizācijas ir notikušas pietiekami taisnīgā un caurskatāmā veidā, vēl aizvien ir strīdīgi jautājumi palikuši, bet kopumā varu sacīt, ka bija liela privilēģija strādāt pie šī jautājuma, eh, Melnkalns saka, sakarā, kura ir valsts, kas virzās pa pareizo ceļu un būtu ļoti žēl, ja eh, šī valsts nesaņemta mūsu pietiekamo atbalstu virzībā uz dalību Eiropas Savienībā, tāpēc arī tagad es došu iespēju izteikties kolēģiem un sniegt savus uh, Eh, savus viedokļus un jautājumus par taiskaitā kompromisu grozījumiem. Paldies, nākošais runātājs Ibris, Anna Ibrisāģiča. Paldies, priekšsēdētāji. Man bija tas prieks strādāt eh, ar Čārlu par Melnkalnas jautājumu un esmu gandarīta par to, ka pirmais teksts jau, ko Čārlis prezentē, manuprāt, ir līdzsvarots un atspoguļo situāciju reāli, elistiski. Tomēr Manuprāt, teksts ar šiem astoņiem kompromisiem tagad būs pat vēl labāks un līdzsvarotāks, un mēs atbalstām visus kompromisus. Mēs atbalstīsim arī vairākus grozījumus, kas tiks likti uz balsojumu atsevišķi. Tāpat arī, zi, cik man zināms, kopas kundze iesniegs mutisku grozījumu pirmā kompromisa sakarā, kuru es atbalstīšu. Es domāju, ka mēs beigās varēsim vienoties par reālu un realistisku un labu tekstu. Paldies! Paldies, Anna Gomeša! Mūsu ēnu referents nav kopā ar mums šodien, bet viņa vārdā gribu sacīt, ka vēlamies pateikties referentam Tanukam par um, labo darbu, par labo sadarbību ar visiem mēnu referentiem un apstiprinu, ka mums um, nav lielu domstarpību šajā sakarā un gatavojums apstiprināt kopas kundzes piedāvāto mutisko grozījumu. Čārls Tanoks apstiprina tās bāžas, kas ir atspoguļotas astoņos kompromisu grozījumos. Gribētu sacīt, ka sarunu sesijas periods ir ļoti būtisks pārmaiņām valstī. Un šis ir periods, kurā Eiropas Savienībā ir lielāks ietekmes iespējas panākt izmaiņas. Mēs to zinām no mūsu pašu vēstures. Jo tad, kad mēs domājam, ka iestājoties Pēc iestāšanās eh, vairāk jautājumu vairs netiek uzdoti, un šobrīd man valsts ir viens no, eh, viens no piemēriem, kur mēs varam zināmu kāpšanos atpakaļ, un tā ir valsts, kur it kā jūs sagaidāt, ka būtu ieviesti zinām Eiropas sakī, zinām standarti, un tā ir sākusi eh, atpakaļgaitu ņemot vērā nozīmīgos austeritātes un, un pilnīgās taupības pasākums. Un šis ir periods, kad um, eh, Eiropas Savienības sadarbībā ar Nokalnes um, varas iestādēm pilsonisko sabiedrību būs ārkārtīgi būtiski. Un, protams, jautājums par Sieviešu tiesībām, cilvēktiesībām, sievietēm un bērnu tiesībām ir vitāls jautājums cīņa par e, m, eh, caurskatāmību, cīņa pret korupciju, par tiesiskumu ir ļoti nozīmīga un ir ārkārtīgi nozīmīga visā pārējā. Šajā sakarā Tano kungs norāda arī, ka mediju brīvība ir centrāls jautājums un nevar būt nekādas atbildības un caurskatāmības un cīņas pret korupciju, ja mediji nav brīvi. Es domāju, ka mēs esam identificējuši tās jomas, kur sakarā ir bijuši iesniedzami kompromisu grozījumi. Un mēs skatīsim, kas tad ir vēl jāpaveic, lai panāktu nepieciešamās izmaiņas eh, Melnkalnē kopā ar pilsonisko sabiedrību. Paldies, Skačana kungs. Liels paldies priekšsādātāji. Mans kolēģis, diemžēl, nav klāt, un es tāpēc izteikšos Alde grupas uh, vārdā runāšu dzimtajā valodā. Visu pirms es gribētu apsveikt eh, Tanuka kungu, mūsu referentu par izvēlēto pieju par to, kā viņš strādājis pie Melnkalnas atzinuma. Melnkalne Rietumbalkānos ir valsts, kas uzņēmas pionieru loma, lomu eh, un vis tālāk ir pavirzījusies sarunās ar Eiropas Savienību. Tas ir labs piemērs kaimiņu valstīm. Piemēram, eh, ja Bosnija Hercegovina īsti eh, nezina, kas tad jādara, ja eh, Albānijā ir pilnībā nepieņemami nacionalisma uzliesmojumi, tad Melnkalne rīkojas saprātīgi un iet pa Eiropas ceļu. Melnkalne tik tiešām tagad gatavojas prezidenta vēlēšanām. Arī tāpēc nepieciešams uh, rūpēties par stabilitāti šajā valstī. Un, um, uh, kad Domislavs Nikolīčs nesen bija Melnkalnē ar neoficiālu vizīti, uh, viņš uh, uh norādīja uz problēmām arī citās valstīs. Piemēram, uh, viņš uh, nevarēja doties uz Horvātiju dažādu provokatīvu izteicienu dēļ. Un uh, mēs ceram, ka mēs drīz piedzīvosim tikšanos starp prezidentu Nikoliču un Kosovas uh, uh, valdību. Uh, šī tikšanās jau bija noteikta Melnkalnē, uh, bet tad atcelta. Es ceru, ka uh, tagad ir uh, izpildīta visa priekšnosacījuma, lai šī tikšanās varētu notikt. Es gribētu arī norādīt, ka ir notikušas ļoti svarīgas izmaiņas 23. un 24. sadaļā. Paldies komisijai par pieejas maiņu. Vēlāk, kad mēs runāsim par Turciju, eh, cerams, arī tad mēs eh, varēsim panākt lielāku vienprātību par 23. un 24. sadaļu par tiesiskumu un cīņu pret organizēto noziedzību. Bet mums vajadzētu uzslavēt Melnkalni, jo eh, sadaļas par zinātni un pētījumiem ir provizoriski izskatīta šī sadaļa un jau noslēgta. Tagad Melnkalne ir gatava uzsākt sarunas par citām sadaļām. Arī tas ir labs piemērs citām valstīm. Čēls Tanoks piedāvā savos kompromisos ļoti pieņēmumu risinājumu par um, LGBT um, kopienas pārstāvjiem, uh, arī uh, tekstā par sieviešu diskrimināciju. Un ALDE grupas vārdā es varu tikai apstiprināt, ka mēs atbalstām kompromisa grozījumus un balsosim par tiem. Vēl es gribētu pozitīvi atzīmēt to faktu, ka Lukšiča kungs, bijušais Melnkalnes eh, premjerministrs, eh, ir pareizā izvēle, eh, kas palīdzēs mums uzlabot turpmākas sarunas ar Melnkalni. Vēlreiz paldies referentam! un es nepacitīgi gaidīšu, ka šī ziņojums tiks pieņems un ka tas rosinās Melnkalni vēl efektīvāk virzīties uz Eiropas Savienību, tā kļūstot par piemēru citiem, citām valstīm Rietumbalkānos. Tas būtu svarīgi ne tikai reģionam, bet arī visai Eiropas Savienībai. Paldies! Čunkisa kungs. Paldies, priekšsādātāji! Eh, pagājušajā reizē, kad mēs apspriedām šo eh, ziņojumu, man bija iespēja izteikties eh, manas politiskās grupas vārdā. Mēs runājām par paplašināšanās perspektīvām, par situāciju Balkānos. Un Melnkalne ir viens no tiem vienkāršākajiem uh, gadījumiem runājot par valstīm Rietumu Balkānos. Bet, protams, arī Melnkalnei jāizvirza uh, skaidri kritēriji. Šajā ziņojumā ir dažas lietas, kuras mēs atbalstām, citas mums patīk mazāk, bet ir arī kļūdas, kurām šeit nevajadzētu parādīties. Tāpēc mēs iesniedzām pagājušajā reizē vairākus grozījumus, referents tos nepieņem. Tie bija trīs grozījumi kopā, un mēs ceram, ka mums izdosies situāciju vēl uzlabot. Kas attiecas uz astoņiem kompromisa grozījumiem, mēs piekrītam pirmajam par panākto progresu, piekrītam trešiem kompromisam par tieslietu jomu, piektajam kompromisam par mēdīju lomu, piekrītam sestajam par tiesībām un piekrītam arī septītajam par dzimumu līdztiesību un sieviešu uh, tiesībām. Šiem kompromisa grozējumiem mēs varam piekrist, pat ja mūsu ierosinājumi nav pārņemti. Un tagad atgriezīšos vēl uh, pie uh, dažām lietām, kurus uh, referents neatbalstīja. Pirmkārt, šeit iztrūkst uh, norāde uz darba ņemēju, uz darbinieku tiesībām, uz bezdarba mazināšanu un labākajiem sociālajiem apstākļiem. Mums jārunā arī par bezdarbnieku um, aizsardzību. Kornelisinas kundze iesniedz attiecīgu grozījumu, piemēram. Mēs balsosim par tiem, kad notiks balsojums. Otrā joma ir mhm. grozījumi, kas norāda, ka nepieciešamas investīcijas turisma jomā, ir tīpaši piekrastes reģionas. Lunačekas kundze iesniedza attiecīgu grozījumu ir pieprasījums iekļaut šeit arī klauzulu par vides aizsardzību sakarā ar turismu. Un tad vēl kāds grozījums, kas tika noraidīts par korupciju, par ļoti augstu korupcijas līmeni valstī, it īpaši sakarā ar privatizāciju un ārvalstu investīcijām. Korupcija tik tiešām ir ļoti izplatīta un tā ir jāapkaro Lūk, tie ir papildu grozījumi, kurus mēs iesniedzām. Mūsu nostāja nav mainījusies. Un uh, rītdien balsojot, mēs noteiksim savu gala viedokli. Paldies, Lunačekas kundze! Paldies! Atvainojiet, ka es nokavēju sākumu. Es negaidīju, ka Ukrainas jautājums tik ātri tiks izskatīts. Es, diemžēl, nedzirdēju, kā Tanoka kungs prezentēja šo ziņojumu, bet mēs e, ēnu referentu sanāksmē par to jau runājām. Un jāsaka, ka ziņojums ir ļoti labs, ļoti kodolīgs. Tas uzskaita visas problēmas, kas pastāv, un arī panākto progresu. Es ļoti pozitīvi to vērtēju arī politiskās grupas vārdā. Melnkalne ir valsts, ar kuru mums ir jāvērt iestāšanās sarunas ir ļoti svarīgi paturēt paplašināšanās procesa ātrumu un virzību uz priekšu. Melnkalnē jākļūst par piemēru citām valstīm, kā virzīties uz Eiropas Savienību, un es ceru, ka arī citas valstis sekos Melnkalnei. Tie ir trīs aspekti, kurus vēl gribēju pieminēt. Uh, zaļo un Eiropas brīvās alianses uh, skata punkts uh, šeit vēl nav uh, varbūt tik uh, vienkārši. Mēs gribētu, lai jūs balsotu par mūsu dom, mm, ierosinājumiem. Pirmais par LGBT kopienu Melnkalnē. Kompromisā uh, ir pateikts, ka šeit ir panākts samērā liels progress salīdzinot situāciju Melnkalnē ar situāciju citām valstīm. Reģionā ir notikusi, piemēram, uh, konference, kurā piedalījās eh, tieslietu ministri, eh, kur tika runāts par LGBT kopienas eh, nediskrimināciju. Bet mums vajadzētu tomēr aicināt valdību stiprāk atbalstīt, piemēram, LGBT parādes īstenošanu šogad. Un mēs gribētu, lai jūs atbalstītu mūsu piedāvāto grozījumu cits grozījums, kas ir diezgan plaši atrunāts šajā tekstā, tā ir korupcija. Korupcija ir aktuāls jautājums Melnkalnē. Un tāpēc, mūsuprāt, komisija tagad ir pievērsusies 23. un 24. sadaļai. Nesen um, notika kaut kas, ko mēs gribētu atspoguļot uh, savā grozījumā Čukanoviča kunga māsa ir uzsākusi procesu pret diviem žurnalistiem divās dažādās avīzēs, kuri rakstījuši par viņas iesaistīšanos neīpaši skaidros eh, privatizācijas procesos. Tātad viņa uzsāka tiesas prāvu par apmelošanu prečiem žurnālistiem. To vajadzētu pieminēt ziņojumā. Un pēdējais grozījums ir 82. Ir aicinājums valdībai un valdības iestādēm rast labāku līdzsvaru starp ekonomikas attīstību un vidas aspektiem. Melnkalnei, kā jūs uh, zināt, uh, pat konstitūcijā ir ierakstīts, ka tā ir ekoloģiskā valsts, bet, manuprāt, šai valstī jādara vēl vairāk, lai arī turisms, piemēram, attīstītos videi draudzīgā uh, veidā, lai uh, šī attīstība būtu tīra un videi draudzīga piekrastē, piemēram, um, jūs zināt, ka Melnkalnas piekraste ir ļoti skaista, bet turisti tieši tāpēc jau dodas uz šo valsti, ka daba ir lieliska, un arī turistiem būtu svarīgi, lai uh, Melnkalne netiktu piesārņota, tāpēc vajadzētu runāt par vides pasākumiem, par pasākumiem pret piesārņošanu un uh, atsaukties arī uz telpisko plānošanu un uh, būvdarbiem turisma zonās. Un paldies visiem! Es domāju, ka mēs uh, sasniedzām uh, visai labu rezultātu. Šis būs labs ziņojums, un es ceru, ka citi atbalstīs zaļo grupas papildu grozījumus. Paldies! Paldies! Uh, Kopa kundze lūdzu. Paldies! Es gribētu arī no savas puses apsveikt referentu. Ziņojums norāda uz uh, galvenajām problēmām, uz galvenajām tēmām Melnkalnes integrācijas procesā. Melnkalne īsā laikā ir sasniegusi lieliskus rezultātus. Ir panākts konsensus starp etniskajām kopienām un lielākajām politiskajām partijām. Viņi visi ir vienas prātis, ka nopietni jāuztver Eiropas integrācijas process, un tam jākļūst par vēstījumu arī Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai, kaimiņu valstīm. Labi, ka šajā ziņojumā ir pateikts, ka Melnkalne ir pirmā valsts, uh, kas piedzīvos jaunu pieju sarunām. Tā ir lieta, kas vēl netiek plaši izprasta, bieži vien rodas arī pārpratumi. Bet i apsvērumā vajadzētu varbūt labāk formulēt uh, demokrātisko pārvaldības jautājumu un tiesiskumu. Valdība ir daudz paveikusi dažās politiskas jomās. Tā vēl vairāk jādara tiesiskuma nodrošināšanā, nodrošinot cīņu pret organizēto noziedzību, uh, pret cilvēku tiesību pārkāpšanu un jārūpējas arī uh, par uh, etnisko kopienu tiesībām. Šie jautājumi ir ņemti vērā jau sākotnējā tekstā un septītajā kompromisa grozījumā tie ir uzsvērti vēl uh, stiprāk. Toties mans 60. grozījums nav šeit iekļauts. Uh, tur runa bija par uh, dzimuma kvotām uh, vēlēšanās, kas ļāva sievietēm pirmo reizi tiešām tikt uh, pārstāvētām uh, 264 uh, sievietes uh, pagājušajā oktobrī uh, izvirzīja savas kandidatūras vēlēšanās. Un tas ir progress, ko atzīst arī pilsoniskās organizācijas Melnkalnē. Mēs ceram, ka 60. grozījumu daudzi atbalstīs balstojumā. Un vajadzētu norādīt arī, ka mēs vēlētos, lai vairāk sievietes tiktu ievēlētas parlamentā. Paldies, Tomu Langurākis lūdzu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāja. Es, es turpināšu grieķiski. Paldies. Pirms gribētu apsveikt referentu priekšsēdētāju. Gribu sacīt, ka neesmu apmierināts, jo mums nenotiek diskusija par ļoti bīstamo notikumu attīstību Malī. Paušu nožēlu, ka Francijas ārlietu ministrs nevarēja ierasties. Pat ja laiks nav visai labs, es domāju, viņš tomēr būtu varējis mūs apmeklēt. Tālāk runājot par ziņojumu par Melnkalnes pievienošanos Eiropas Savienībai. Kā jau zināms, manas partijas kolēģi ir pret Eiropas Savienības paplašināšanos principā, jo mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības īstenotā politika vēl pas, Eh, padarīs smagākas problēmas, ar kurām saskars jau esošās Eiropas Savienības dalāba, dalībvalsts. Bet eh, es eh, par to neturpināšu. Es runāšu vienkārši par ziņojumu, kur sakarā gribu pieminēt četrus jautājumus. Pirmais no tiem, kas man iespaido, ir tas, ka mēs zinām, ka pašreizējā kapitālisma krīze un pievienošanās procedūras un tas, ko pieprasa valstis, kuras vēlas pievienoties, ir tādas, ka tas viss kopumā ietekmēs eh, nodarbinātību. Ziņojumā par to nav runāts. Paliek iespējas, ka šajā valstī eh, bija augsts bezdarba līmenis un tas nevienam nerūpēja. Tālāk ziņojumā nav runa par sociālās infrastruktūras jautājumiem. Protams, īsa atsauce ir uz to tad, kad ir runa par nabadzību, par bērniem, un ka no, tas um, ir radies tāpēc, ka nav nepieciešamo infrastruktūru, bet tas attiec ne tikai uz bērniem, bet uz vidas aizsardzību, izglītību, veselības aizsardzību, sociālajiem tīkļiem, transporta um, sistēmu. Un ziņojums liek domāt, ka mēs par šiem jautājumiem nemaz neinteresējamiem. Trešais punkts, kas man šķiet nepieņemams, ir 14. punkts, kur tiek apsveiktā Melnkalni par makroekonomisko stabilitāti, bet netiek norādīts, ka šī budžeta stabilitāte uh, ir atsviedusi valsti atpakaļ. Valsts ir nevis atrisinājusi, bet tikai padarījusi dziļākas savas problēmas. Un vēl viens ļoti nopietnas jautājums ir tas punkts, kurā ir runa par NVO dalību grupās, kas nodarbojas ar pievienošanos. Pirmkārt, netiek uzskaitītas eh, NVO tādu šajā valstī ir tūkstošiem, bet neviena konkrēti nav norādīta. Un bez tam es domāju, ka būtu arī ļoti nozīmīgi uzklausīt eh, šo NVO nostāju, kāda tā ir saistībā ar iestājas procedūrām. Tālāk svarīga ir politisko partiju nostāja un nav nekur dzirdams, ko runā, ko saka politiskās partijas par paplašināšanos. Tālāk jautājums par ārpolitiku. Tiek norādīts, ka Melnkalna vēlas atrisināt savas robežu problēmas ar kaimiņu valstīm, bet e, nav norādīts, kādā veidā e, tās tiks atrisināts uz kāda pamatiem. Mēs gribētu, lai tas notiktu uz ANO rezolūcijas pamata, bet tas netiek pateikts. Un pēdējais punkts nevaru piekrist 20. punktā sacītajam, e, kur vajadzētu atbilst kopējai nostājai par starptautisko kriminālu tiesu. Paldies! Paldies! Jūs redzat! kā par manu dāsnumu varat pateikties Loranam Fabjusam, jo viņš nav klāt. Bet, kā jau es sacīju, būs citas iespējas. Mēs apspriedīsim eh, mali jautājumu ar Francijas valdības pārstāvjiem. Un tagad no komisijas paplašināšanās ģenerāldirekcijas pārstāvis Langis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Izmantošu iespēju ziņot parlamentam par komisijas priekšsēdētāju tikšanos ar premjerministru, kas notika šorīt. Un, manuprāt, tas bija viens no pirmajiem Melnkalnes premjerministra ceļojumiem uz Briseli. Un viņš pauda spēcīgus eh, savu un viņa valdības apņemšanos eh, virzīties pa paplašināšanās ceļu, kā arī ziņoja par progresu, kas ir panākts Melnkalnē, veidojot struktūras e, iestājas sarunām. Šobrīd ir 19 darba grupas izveidotas, un pārējās darba grupas tiks izveidotas drīzumā. Runājot par 23. un 4. Eh, nodaļu, kas ir tiesiskuma nodaļas jau tika norādīts, ka norit darbs pie šiem dar plāniem un pavasarī būs pieejami valdības pieņemtie darbības plāni. Kopumā tika apsveikts līdz šim īstenotais progress iestājas sarunās Mēs esam šobrīd pašā skrīninga procesa vidū, dažas nodaļas jau ir slēgtas, eh, viena nodaļa ir slēgta, un tiek uzskatīts, ka īrijas prezidentūras laikā varēs tiks atvērta nākamā saruna nodaļa. Komisijas priekšsēdētājs uzsvēra nepieciešamību veikt grozījumus konstitūcijā, lai eh, varētu ņemt vērā Vēnēcijas komisijas ieteikumus un arī mudināja premjerministru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 ir tas, ka 7. aprīlī notiks nākamās eh, prezidenta vēlēšanas, kur otrā kārta ir paredzēta 15. aprīlī. Paldies, Tanuka kungs! Vai jūs vēlaties skatīt vēl šos jautājumus un atgriezties pie tiem? Paldies! Visiem runātājiem gribu pateikties Iebris Aģičs kundzei. Ar viņu noritēja ļoti labā sadarbība, pateicos viņai kā ekspertei par šo reģionu, kur izprot šo valstu valodu un kultūru. Gribu pateikties sekretariātam, kas palīdzēja sagatavot ziņojumu. Gribu pateikties Gomešas kundzei par jaukajiem komentāriem un Kopas kundzei, kurā uz uzsvēra jautājumu, ka pastāvēja barjeras šīm valstīm iestāģai pēc Rumānijas un Bulgārijas, un šīs valstis ir strādājušas um, daudz pamatīgāk nekā tas būtu noticis eh, gadu, eh, kādu desmit gadu iepriekš. Tāpat arī paldies Kacina kungam un Aldei Mankalne. Tik tiešām ir valsts, kurā notiek tuvojas prezidenta vēlēšanas. Un arī jānorāda, ka viena no sarunu nodaļām ir e, pabeigta. Es nevaru piekrist Angurākis kungam un goja nostājai. Es neiek neiekļāvu šeit nekādu atsaucu uz dalību NATO, bet tomēr es nevaru piekrist goja viedokļiem, konkrēti Angurakis kunga viedokļiem, kurš ir pret paplašināšanos, kurš uzskata, kurš ir pret privatizāciju, pret darba tirgus elastību, kurš uzskata Eiropas Savienību par brīvā tirgus klubiņu Un Angurākis kungs grib jūs informēt, ka robežstrīds ar Horvātiju tiks skatīts Hāgas tiesā un nav jāsteidzina. Un mēs eh, gribam arī redzēt atrisinām, bet tas ir divpusējs jautājums. Par Lunačekas kundzes bažām. Es uh, Lunačekas kundze samērā plaši skāra LGBT tiesības, es apzinos problēmas ar tikos ar aktīvistiem, par praidu runājot es ieteicu atturēšanos, bet ir arī iekšējie lieteikumi, kas jā, um, jāņem vērā Viņiem var būt savi viedokļi par praidu, bet eh, katrā ziņā es esmu vairāk pret diskrimināciju un mazāk par to, ka eh, man būtu viņiem jānorāda, kas darāms šajā sakarā. Tāpat jūs pieminējāt eh, konkrētu tiesas gadījumu premjerministra sakarā. Mēs Britu salās nemēģinām ziņojumos iekļaut konkrētus tiesu um, gadījumus. Tie tiek atstāti tiesu ziņā. Konkrētā persona ir, vis, ir visas iespējas vērsties tiesā, ja ir aizdomas par defamāciju, Un šeit ir pilnīgi skaidri brīvi, preses brīvības ierobežošanas elements, bet es negribētu, lai grozījumos tiktu iekļauti konkrēti tiesvedības gadījumi, pirms visas tiesvedības instances nav izietas pašā Melnkalnē. Tāpat arī ir jābūt līdzsvaram starp ekonomisko attīstību un vīde. Šis ir tāds delikāts jautājums, un es atkal negrib sniegt norādes. Melnkalne ir suverēna valsts, un e, ir atsevišķi jautājumi, par kuriem lemj pati Melnkalnu demokrātiski ievēlētais parlaments un valsts valdība. Ir vidas standarti, ir e, konkrēta situācija, un pārējo pierādīs uh, šīs ievēlētās struktūras, bet kopumā lielākā daļa ēnu referentu, kur izteicās savu grupu vārdā, ir atbalstījuši manu ziņojumu un gribu par to viņiem pateikties. Balsojums notiks rīt. Paldies! Well, thank you very much. Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Rītā, kā jau Tanaka kungs teica, mēs par šo ziņojumu balsosim un sākam pulkstens deviņos. Protams, ja mēs sniega dēļ vispār varēsim atvērt parlamentu ārdurvis. Bet pirms pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, proti progresa ziņojums par Turciju, es vēlētos jūs informēt par sekojošo. Es vēlētos šeit sveikt Turcijas Eiropas Savienības un Turcijas parlamentārās komitejas delegātus, parlamenta delegātus. Sveikt, sveicināt šeit. Un tagad Vēlētos jūs informēt, ka tā ir pirmā rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana. Tas ir 12. gada progresa ziņojums par Turciju. Rija Oimen Ruitens kundze ir referente un iepazīstinās mūs ar šo ziņojumu. Vēlētos eh, jūs informēt, ka 5. februārs 2012. dienā ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un tagad dod vārdu Oimens Rūtens kundzei. Lūdzu. Paldies! Prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi! Kā jau pagājušā gada rezolūcijā parādījās, mēs toreiz runājām par to, cik cieši saistīts savā starpā ir Turcija un ES. Un iepriekšējā gada rezolūcijā runājām arī par to, kādā veidā sasniegt pozitīvus rezultātus, tādus rezultātus, kas nākt par labu abām iesaistītajām pusēm. Runājot par 12. gada rezolūciju, arī ir jāņem vērā savstarpēja saikne un savstarpēji mērķi. Un tiešām ir pilnīgi skaidrs, ka Savienība un Turcija var turpināt un padziļināt dialogu un var vienoties par veselu virkni jautājumu. Un tomēr šobrīd mums ir jāturpina konstruktīva attiecība veidošana ar Turciju, un, ša, un šīm attiecībām ir jābalstās uz savstarpēju cieņu un izpratni. Vēlētos uzteikt sarunu procesā izskanējušos centienus, kurus izrādīja abas puses. Lai abas puses izrādītu, nepi, lai abas puses panāktu nepieciešamos rezultātus, abām pusēm ir jābūt ieinteresētām tajā. Šā gada progresa ziņojumā galvenais uzsvars ir likts uz cilvēktiesību izpildu un uz tiesību sistēmu un eh, tiesību sargājošo iestāžu reforma bija būtiska, lai turpinātu mūsu sarunu procesu. Šīs reformas turpinās tā saucamajā ceturtajā tiesību sargājošo iestāžu reformā. Un eh, šobrīd Turcijā ir ļoti daudz ir parādījušās jaunas definīcijas krimināla kodeksā, kas attiecās tieši uz teroristiskas dabas noziegumiem un to apkarošanai. Turcijā mums ir jāveicina arī vārda brīvība. Prieksēdētāji, godātie kolēģi, Turcijai ir jāpātrina reformu process, bet arī Eiropas Savienībai no savas puses ir jāpalīdz Turcijai šajā procesā. Uh, Uzskatu, ka būtiski ceļa stabiņi palīdzēs Turcijai šajā reformu procesā. Tāpēc 23. un 24. sarunu, sarunu pakotnes uzsākšana ir ārkārtīgi svarīga iestāšanās sarunās. Vēlētos uzsvērt arī to, ka Eiropas Savienība ir sava veida paraugs visām reformām Turcijā. Uh, Turcija ir būtisks reģionālais spēlētājs, un tai ir ļoti svarīga loma arī ārpolitikā Eiropas Savienības ārpolitiskajās attiecībās. Tāpēc eh, stiprināt dialogu mēs varam tikai uzteikt, un eh, es vēlētos redzēt, lai Turcijas ārlietu politika balstītos uz dialogu un arī uz ciešāku koordināciju ar Eiropas Savienību. Turcija spēlē ārkārtīgi būtisku lomu arī Sīrijas procesa stabilizēšanā, arī humanitārās palīdzības sniegšanā šai valstī un demokrātisku procesu noenkurošanā. Es eh, Sīrijā viesojos pagājušajā nedēļā, un mani pārsteidza vienas bēgļu nometnes apstākļi. Bet eh, neaizmirsīsim, ka pat situācijās, kad bēgļu nometnēs situācija ir daudz maz ciešana, ciešama, ir cilvēki, kuri šajā nometnē pavadījuši vairāk kā divus gadus. Ir ļoti svarīgi, lai arī Eiropas Savienības iedzīvotāji un arī starptautiskā sabiedrība atbalstītu Turcijas centienus palīdzēt Sīrijas krīzes sakārtošanā. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība un Turcija rastu kopīgu valodu un arī kopīgus instrumentus, kā palīdzēt Sīrijai. Prieksēdētāji, šajā rezolūcijā ļoti uh, smagiem vārdiem tiek nosodīta terorista akcijas, un Eiropas Savienība vēlētos stiprināt savas saites ar Turciju arī terorismu apkarošanā. Lai veicinātu šādu instrumentu izveidi, Turcijai vajadzētu stiprināt datu aizsardzību un arī finansējumu piešķiršanu likumdošanā, kas būtu domāta terorismu apkarošanai. Līdz ar to sadarbība starp Turcijas eh, tiesību sargājošajām iestādēm un Eiropolu, kā arī ar citām atbilstīgajām iestādēm Eiropas Savienībā ir svarīga. Protams, šī rezolūcija neatrisinās visas problēmas Turcijā, un tomēr šī rezolūcija ir iespēja visām politiskajām grupām iestāties par spēcīgāku un dziļāku dialogu ar Turciju, jo tas veicinās gan sociālu, gan ekonomisku, gan arī kulturālu visu grupu kopību Turcijā. Es apsveicu tās sarunas, kas ir sākušās starp Turcijas valdību un arī minoritātes pārstāvu Turcijā. Un mani ļoti lielā mērā iepriecina tas, un vēlētos to uzsvērt šeit vēlreiz, uh, Mani pie, iepriecina tas, ka Turcijas lielākā opozīcijas partija atbalsta šīs, sajū, šīs, šīs sarunas. Mums ir pavēries iespējloks, lai dotos pareizajā virzienā un arī atrisināt šo problēmu. Nākamais eh, Turcijas darbs pie jaunas konstitūcijas ir ļoti svarīgs, un eh, sadarbība ar Turcijas parlamentu ir svarīgi, jo mums Turcijas parlaments ir jāmudina strādāt šajā virzienā. Un Eiropas Savienībai tik ļoti svarīgi jautājumi kā varas sadal pareizs sadalījums, valsts nodalīšana no reliģijas, visu iedzīvotāju tiesību ievērošana un arī tā saucamais iekļaujošais princips, ka sabiedrībā neviens netiek izstumts kolēģi, man ir ārkārtīgi žēl, ka Turcija atturās, atturējās piedalīties jau kāda veida sēdēs, kuras vadīja Kipras prezidentūra pēdējā pusgada laikā. Manuprāt, vajadzētu normalizēt attiecības starp Turciju un Kipru. Tas, ka Turcija atteikusies izpildīt juridisko protokolu, kuru tā parakstīja, joprojām ietekmē sarunu procesu, pie tam negatīvā virzienā. Prieksēdētāj kungs! Vispārīgos vilcienos tas bija galvenais, ar ko vēlējos jūs šodien iepazīstināt. Detalizētāku situācijas izvērtējumu jūs redzēsiet rezolūcijas priekšlikumā. Un es apsolu arī nīderlandiešu un flāmu kolēģiem, ka mūsu valodā tulkojums būs pieejams. Jo, protams, varbūt visās valodās tā nebūs, bet manā būs, jo nīderlandiešu valoda pilnīgi noteikti ir svarīga šajā darbā. Prieksēdētājs, paldies! SND grupas vārdā Objolkungs. Uh, eh, una... Priekšsēdētāji, es uh, kā jau mums ir ierasts, eh, pateikšos eh, referentē par izklāstu, bet pēc ļoti rūpīgas eh, ziņojuma izlasīšanas, manuprāt, tas ir lielisks un jāatzīst, ka gadu pēc gada konsens starp parlamenta grupām turpinās un virzās. Šis ir saruna process, kurš, diemžēl, zinām iemeslu dēļ, attīstas ļoti lēni. Problēma nav tikai par procesu pātrināšanu. Problēma ir tā, ka šim procesam jābūt pozitīvam, kā rez politiskajiem rezultātiem attiecībām starp Turciju un Eiropas Savienību, eh, lai tas nebūtu pretproduktīvs, bet gan lai tas palīdzētu veicināt saprašanos un īstenot eh, reformu procesu, kas attīstās Turcijā pēdējos gadu laikā. Ceru, ka 2013. gads būs eh, pozitīvāk šajā ziņā. Un ir vairāki faktori, kas liek par to domāt. Pirmais, visdramatiskākais ir situācija reģionā, kas pieprasa meklēt maksimālās sadarbības iespēju visās jomās starp Eiropas Savienību un Turciju, kā um, ļoti svarīgu spēlētāju reģionā. Otrkārt, nozīmīgās eh, izmaiņas, kas ir notikušas Eiropas Savienībā, it īpaši šitās dalībvalstīs un Francijā, stājoties samatā. Francijas jaunajam prezidentam Olandam un ņemot vērā tās pārmaiņas, kas. Uh, uh, ir notikušas salīdzinājumā ar iepriekšējo valsts eh, prezidentūru un pārēju jaunā attiecību fāzē. Tāpat treškārt komisijas un komisāra Fīlas iniciatīva kas iestiedz pozitīvu darba kārtību, ne kā elements, kas aizvietotu darba kārtību, bet gan kā projekta dinamizācijas faktors. Uh, un atbalstošs faktors eh, attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju tur, turpākajos gados. Tāpat arī ir Turcijas varas iestādes, kuras ir norādījušas, ka 2023. gads, kas atzīmēs Turcijas republikas dibināšanas simtgādī, eh, varētu tikt atzīmēts Turcijā esot Eiropas Savienībā. Es neesmu gatavs nākt klajā ar kādiem chronoloģiskiem pareģojumiem, taču mērķis turpināt, uzlabot, pātrināt un konkretizēt sarunas iestājai ir Eiropas Savienības e, apņemšanās nu jau gadu garumā, kas ir jāturpina. Ir vairāki punkti, kuru sakarā e, mūsu grupai ir savi ieteikumi un savu nostāja visos gadījumos balstoties uz eh, projekta pozitīvu novērtējumu. Dažas no tiem jau, se, eh, jau iepriekš eh, komentēja mūsu kolēģi. Atvērtība atsevišķos sadaļās, it īpaši 23. un 24. kas attiecas uz justīciju, ņemot vērā reģionu apstākļus un 30. nodaļas atbloķēšana arī ir nozīmīga. Mums ir jāturpina atbalstīt reformu procesu, bet paturot prātā to, ka pastāv situācijas, kas no mūsu viedokļa nav pieņemamas konkrēti runājot par preses un izteiksmes brīvību un žurnālistu aizturēšanu. tāpat eh, konkrētu eh, antiterorisma likumu formulēšana un pieņemšana ir ārkārtīgi būtiski. Tāpat arī ļoti pozitīvi mūsuprāt ir eh, sarunu sākums, lai meklētu risinājumu kurdu konfliktam, kas nozīmētu šīs iedzīvotāju grupas tiesību atzīšanu. Un visbeidzot, Šīs daudzpartiju, eh, daudzpartiju koncentrēšanās uz pilsoniskās sabiedrības atzīšanu ir būtisks elements ziņojumā un arī nozīmīga Eiropas parlamentas uh, politiskajām grupām. Un noslēgumā gribu sacīt uh, Kipras situācijas uh, sakarā. Ne ko daudz nevaru piebilst eh, šajā sakarā, bet gribu aicināt eh, situāciju nesarežģīt un meklēt eh, atrisinājumu un neveidot nepārvaramus šķēršļus, lai Kīpra var, Turcija varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Paldies, Objelskunds! Nākošais runātājs Sanēmī Nīca. Priekšsēdētāji, kolēģi! ņemot vērā to, ka Aleksandra Lamsdorfa nav klāt, es izteikšu dažas īsas piezīmes šī ziņojuma projekta sakarā. Pirmkārt, gribu pateikties ziņojuma autoru, jo uzskatu, ka šis ir lielisks dokuments, tas ir e, objektīvs, e, niansēts, pilnīgs un veido lielisku pamatu lai varētu turpināt vai uzlabot mūsu attiecības ar Turciju, kā es ceru, un Turcijas parlamenta deputātiem un arī sabiedriskās domas pārstāvjiem. Gribu izcelt atsevišķus jautājumus, kas, manuprāt, ir pozitīvi. Augsti vērtēju to, kā ir 23. punktā skatīts Kipras jautājums. Tas ir līdzsvarots, tas sniedz. Zināmas eh, progresa iespējas, kas tur ir norādītas, un tas ir nozīmīgs. Tāpat arī, manuprāt, divi nākamie punkti, 25. Eh, konkrēti E, konkrēti skata problēmas e, trīspusējām attiecībām Eiropas Savienība, NATO, Turcija. Un šis jautājums ir formulēts ļoti skaidri. Es ļoti labi atceros, manuprāt, tas bija vai nu pagājušajā vai aizpagājušajā gadā, kad Endrū Dafs un es mēģinājām uh, šo jautājumu, šo, šādu grozījumu iesniegt, un mūsu paša ārlietu komiteja to noraidīja. Un ļoti labi atceros, ka bija skaidri norādīts, kādas problēmas e, pastāvēja un kāds varētu būt risinājums. Acīm redzot, mēs kā grupa šeit ceram, ka būs iespējams turpināt politisko dialogu starp Turcijas valdību no viena puses un PKK līderiem no otras puses, jo pēc tik e, daudz upuriem, pēc tik nozīmīgas asins izliešanas. Ir skaidrs, ka pozitīvu atrisinājumu var atsasniegt tikai politiskā veidā un bez vardarbības. Bet es baidos, ka pēdējās trīs um, slepkavības, kad tika nogalinātas trīs uh, PKK aktīvistas Parīzē, ir visdrīzāk mēģinājums uh, destabilizēt uh, šos pasākumus. Un tāpēc Alde apsveic eh, to, ka Turcija ir šķiet apņēmusies sarunas novest līdz pozitīvam rezultātam. Un visbeidzot, mēs atbalstām aicinājumu ziņojumā 27 dalībvalstīm atvērt 23. un 24. nodaļu. Grūti saprast ir to, ka kamēr ir apņemšanās Melnkalnas sakarā. kas ir cieniem valsts svarīgi mums, bet tur, un, bet ir svarīgi, lai visas, visas šīs valstis, kuras izveidojās sabrūkot eh, Dienvidslāvijai, varētu piedzīvot mierīgu uh, nākotni, bet Turcija ir viena no lielākajām valstīm, ne tikai reģionā, bet visā pasaulē, un ņemot vērā to, kas notiek, diemžēl, Sīrijā un Turcijas kaimiņu valstīs ir vēl jau vairāk svarīgi tas, lai mūsu attiecības ar Turciju attīstītos uz pozitīviem pamatiem, un tāpēc mēs pilnībā atbalstām aicinājumu dalībvalstīm 23. un 24. nodaļu atvērt. Lai gan tik daudzas Eiropas valdības uzstāja uz uzlabošanos, kas ir jāveic šajās jomās, ko, uz kurām attiec šīs nodaļas, tad kāpēc tās neatvērta? Un atkal, bet tā kā es neesmu ēna referente, es nezinu, vai mēs iesniegsim grozījumus, bet kopumā uzskatu, un mana delegācija uzskata, ka šis ziņojums ir ļoti labi sagatavots un cerīgi raugos uz turpmāko attīstību. Paldies! Nākošais runātājs Sala Vrākos. Paldies priekšsēdētāju! Es. E, es arī gribētu izteikties vispirms e, ar pateicības vārdiem e, par šo ziņojumu. Tas ir kārtējs, labi līdzsvarots un labi sagatavotais ziņojumus. Un uh, mūsu referenti tik tiešām ļoti labi pārziņ Turcijas situāciju. Omen Roitnenes kundze labi strādā parlamentā kopumā. Turcija ir ļoti svarīga valsts, tai ir liela ārpolitiskā ietekme. Un man šķiet, ka šis ziņojums ir viens no labākajiem, ko mēs vispār esam pieredzējuši pēdējos gados. Tajā tiek ņemta vērā situācijas attīstība Sīrijā, ir runa arī par sārunu procesu, par kurdu problēmām bet mēs konstatējām arī, ka Turcija nevienmēr rīkojas tā, kā vajadzētu, proti, uh, kā vajadzētu rīkoties lielvalstī, ir tīpaši attiecībā uz Kipru. Un tas, kas šeit ir pateikts 22. punktā par diplomātisko attiecību uh, pārtraukšanu ar Kipru un nesadarbošanos Kipras prezidentūras laikā, tas ir ļoti svarīgi, jo šis Turcijas izgājiens un arī Turcijas valsts vīru daži izteicieni noteikti neiet pareizā virzienā. Turcijai vajadzētu labāk sadarboties šeit ar Eiropas Savienību un jāpierāda, ka tā respektē Eiropas Savienības vērtības. At par sadarbību ar kaimiņu valstīm. Es nevaru apgalvot, ka Turcija a, eh, tik tiešām rīkojas izcili. Komisija vairāk kārt norādīja ar, uh, uz problēmām ar kaimiņu valstīm, ar Grieķiju, piemēram, Turcija bieži vien rīkojas agresīvi un izsaka arī veto attiecībā uz vairākām Eiropas Savienības valstīm. Pagājušajā otrdienā mēs uh, runājām par Turcijas iespējamo uh, pievienošanos ERIN organizācijai, un Turcija bija eh, viena no tām valstīm, kas bija pret Kipras un Izraels pievienošanos eh, šai organizācijai. Tad ir arī Kazus Bēlī pret Grieķiju. Tā ir visai nopietna problēma, kas ievelkas jau kopš 95. gada, kad eh, Turcijas lielā asambleja šo lēmumu pieņēma. Un tas joprojām nav atcelts. Turcija izsaka draudus Grieķijai bet Grieķija šajā konkrētajā gadījumā tikai īsteno savas uh, suverēnas tiesības. Šogad šajā ziņojumā nav nekādas norādes uz uh, jūras tiesībām un attiecīgajām Eiropas Savienības un ANO rezolūcijām, kuras Turcija nevēlas parakstīt. At, uh, šis ziņojums turpina uh, iepriekšējos ziņojumus, tajos uzsākto. Mēs konstatējām, uh, kā attīstījies politiskais pro, uh, process, bet konstatējam arī, ka dažas lietas nav nemaz pavirzījušās uz priekšu pēdējos gados. Un tagad Turcijai vajadzētu uh, arī uh, atbildēt par savu rīcību. Piemēram, tiek izteikta kritika par žurnālistu vajāšanu, bet Turcija uz to nereaģē pienācīgi. Turcijai vajadzētu respektēt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesības, ja tā vēlas īstenot Eiropas perspektīvu. At, ko es pateicu par žurnālistu vajāšanu? Mēdīju brīvība pastāvīgi ir apdraudēta Turcijā. To rāda arī uh, tas fakts, ka ļoti daudzi žurnālisti tiek aizturēti vai apcietināti. Turcijai jāpieturās pie savām saistībām arī attiecībā uz migrantiem un patvērumu meklētājiem. Referente pilnīgi pareizi norāda, ka Turcijai vajadzētu uh, parakstīt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, un tas ir arī jāīsteno. Mēs runājam par eiropeizāciju. Uh, Bet tas nav vienīgais process, pastāv arī globalizācija. Daudzas valstis, piemēram, Balkānos, to vēl īsti nav aptvērušas. Visa pasaule saplūst kopā, tā tiek saliedēta, un tāpēc nepieciešama jo ciešāka sadarbība plašā mērogā. Tāpēc pašreizējā brīdī nepieciešams uzlabot kaimiņu attiecības. Nav pieņemams apdraudēt kaimiņu valstis uh, vai kritizēt uh, tās tādā veidā, ka tas apdraudētu nākotni. Paldies, Lunačekas kundze! Uh, un tad mēs centīsimies noslēgt arī šo diskusiju ar ēnu referentiem. Lunačekas kundze. Es eh, runāju tagad par Elēnu eh, Floteru. Man ir eh, piezīmes franču valodā, un tāpēc es labprāt arī savu runāšanas kārtu nodošu. Jā, paldies, runā Tanoka kungs. Mūsu ēnu referentu vārdā es gribētu teikt, ka referente ir paveikusi lielisku darbu, tas ir visaptverošs ziņojums. Daudz, protams, atkārtojas no iepriekšējā gada. Eh, ir jomas, kur var izrādīt optimismu, bet lietas nav īpaši mainījušās eh, pēdējos trīs gados. Ir īpaši eh, par tā saukto ment ārlietās. Tad mums bija tad Meksika, Indonēzija, Nigērija un Turcija. Eh, šīs lielās eh, attīstības ekonomikas, eh, kas būs arvien svarīgākas nākamajos gados. Tā kā, ko mēs nedomātu par Turcijas uh, iestāšanos Eiropas Savienībā, mums jārespektē Turcija kā globāls spēlētājs un mēs saprotam, ka Turcijas iestāšanās process ir ļoti lēns un paliks lēns, ņemot vērā problēmas, kas ir pieminētas šajā ziņojumā un kas parādās arī iepriekšējos ziņojumos. Piemēram, Kīpras republikas neatzīšana un famagustas jautājumus, problēmas ar NATO un drošības padomi un pretestība pret Kīpras dalību. Uh, enerģētikas attīstības organizācijā. Uh, Turcija neļauj Kiprai izmantot savus resursus vidusjūras reģionā, um, izmantojot uh, noteikto ekskluzīvo ekonomisko zonu. Uh, tādas problēmas arī kā žurnalistu apcietināšana, uh, kurdu minoritātes vajāšana. Šis problēmas ļoti nopietnas. Uh, ir arī problēmas ar reliģiskajām minoritātēm eh, Sīrijāku vai kristiešu um, kopienas piedzīvo problēmas. Uh, grieķu uh, pareisticīgie uh, priesteri tiek vajāti. Un pozitīvais aspekts ir nesen izsludinātais dialogs ar PKK līderiem, bet es neko nezinu uh, jaunu par PKK teorisiskajām aktivitātēm uh, reģionā, bet uh, mēs apzināmies, ka nepieciešams uh, atrisināt problēmu ar uh, kurdu uh, izmitināšanu un, protams, brutālā slepkavība, kas notikusi Parīzē, triju PKK aktivisti, aktivistu slepkavošana ir nepieņēmama. Tāpat um, režīms, kas veicina opozīciju, um, ir nepieņemams. Bet mums jāpasakās Turcijai savukārt par Sīrijas atbalstu. Um, jāņem vērā arī attiecības ar Irānu, kas um, paliek arvien tuvākas. Tāpat uh, um, nav pieņemams, kā robeža ar Armēniju uh, um, paliek slēgta, nepieciešami ļoti nopietni uzticības uh, veicināšanas pasākumi starp Turciju un Armēniju. Turcijai uh, jābeidz paralizēt situācijas attīstību. Mēs atzināmies, ka tur vēl ļoti daudz kas jāpaveic. Tas kavē Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Bet Te pašā laikā mums jārīkojas konstruktīvi, jo Turcija ir uh, lielvara, ir svarīgs uh, ekonomists un tirzniecības partneris. Mums ir nepieciešams konstruktīvs dialogs, mums jāuzlabo attiecības ar Turciju, tā veicinot arī cilvēktiesību ievērošanu. Bet Turcijas boikots Kipras prezidentūrai šai ziņā uh, nekādā veidā nelīdzēja situāciju uzlabot. Mums ir jāpanāk arī uh, situācijas uzlabošana uh, kurdu minoritātei. Katrā, ziņojumā, katrā ziņā es gribētu pateikties referentei par detalizētu visaptverošu ziņojumu ļoti sarežģītajā politika jomā. Mēs uh, pēdējos gados ļoti cieši sekojām situācijas attīstībai, un es no savas puses gribētu teikt, ka arī mēs iesakām pievērsties 23. un 24. sadaļai, uh, jo korupcijas apkarošana, organizētās noziedzības apkarošana ir ļoti svarīga prioritāte. Manā valstī uh, tiek uzskatīts, uh, ka uh, Turcija var tikai tad iestāties Eiropas Savienībā, kad tiks atrisināta korupcijas un organizētās noziedzības problēma. Paldies, Lunačekas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! kā es jau teicu, es tagad uh, runāšu Elenas Flotas uh, vārdā. Mūsu ēnu referente arī ir iestrēgusi sniegā un nevar šodien būt klāt. Tā kā Elenas uh, Flotras vārdā un mūsu politiskās grupas vārdā es gribētu pateikties referentei par lielisku ziņojumu, par ļoti labu sadarbību ar ēnu referentiem un referentēm. Šis ziņojums ir ļoti pozitīvs vairākos punktos. Kā jau tika teikts, ļoti labi, ka šeit tiek izteikts uzaicinājums uzņemt 23. un 24. sadaļu sarunu procesā. Tad šeit runa ir piemēram par LGBT personu tiesību nodrošināšanu, tas ir ļoti labi un arī aicinājums Kiprai un Turcijai abām pusēm eh, censties panākt kompromisu. Tas tik tiešām ir nepieciešams, lai virzītos uz priekšu. Vēl es eh, gribētu uzslavēt to, ka šeit eh, tiek atzīta Turcijas pozitīvā loma Sīrijas krīzes laikā un bēgļu uzņemšana. Tas ir ļoti labi bet daži aspekti vēl var tikt uzlaboti šajā ziņojumā. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus, un es jau tagad pieminēšu atsevišķus punktus. Pirmkārt, ļoti labi, ka šeit tekstā jau šis tas ir pateikts par vides un enerģētikas potenciālu valstī, bet vides problēmas netiek atspoguļotas pietiekoši plaši. Mēs gribētu šeit padziļinātu vides problēmu analīzi. Mēs gribētu šeit runāt arī par plānotajām atomspēkstacijām un par to, kādas alternatīvas reāli pastāv. Vēl gribētu piemetināt, ka mēs ļoti pozitīvi uztvēram to, ka uh, Turcijas administratīvā tiesa Eh, ir apturējusi Elīso Dambja būvi. At šis projekts eh, bija ļoti apstrīdēts un nu tagad vairs neturpināsies. Mēs vēlamies turpināt sarunas ar Turciju un uzskatām, ka nepieciešams īpaši pievērsties nodarbinātības un sociālo lietu jautājumiem, jo uh, arotbiedrības Turcijā netiek īpaši turētas cieņā uh, un mums nepieciešams sarunās ar Turciju panākt, lai tiktu ņemtu, ņemti vērā ILO standarti. Tad jautājumi, kurus pieminēja citi kolēģi, piemēram, attiecības ar uh, kurdu minoritāti, PKK, miera process, kas tagad uh, uh virzās uz priekšu ļoti labi, ka mēs šo procesu vērtējām atzinīgi šajā ziņojumā. Bet uh, mēs iesniegsim grozījumu par to, ka mums uh, vajadzētu kritizēt pret terorisma likumus, kas ierobežo uh, izpausmes brīvību un domas brīvību valstī. Vēl es gribētu pieminēt, ka mēs tik tiešām ceram, uh, ka šī brutālā a, trīs kurdu aktivistu slepkavība a, Parīzē a, nekavēs šo izlīguma procesu starp Turciju un kurdu minoritāti. Un pēdējais punkts. 24. janvarī notiks jauns Pinas Selekas process. At Pagājušajā nedēļā viņa bija Strasbūrā, jums bija iespēja ar viņu tikties, un mēs ļoti ceram, ka viņa tiks atbrīvota 24. janvarī. Un tad pēc tam, eh, kad tas notiks, mēs varēsim to arī iekļaut šajā ziņojumā. Paldies! Nav. Paldies! Un tagad runāt gribētāju sarakstā ir pieteikušies 12 deputāti. Un es vēlētos lai jūs nerunātu katrs ilgākā divas minūtes. Pirms grāma kungs, lūdzu. German, Paldies, prieksēdētāji kungs. Es, eh, protams, vēlētos apsveikt šo ziņojumu, bet eh, lai nekavētu deputātus, es runāšu tikai par Neitas kundzes teikto. Viņa jau runāja mūsu politiskās grupas vārdā, tāpēc es vēlētos runāt par to, ziņojuma daļu, kurā runa iet par enerģiju. Roitens kundze jau runāja par to, cik svarīgi varētu būt Turcijas loma energoresursu dažādošanā un arī energo pievadas, energoresursu pievadas ceļu dažādošanā. Proti, kāda varētu būt Eiropas Savienības un Turcijas tālāka sadarbība energo jautājumā. Šobrīd izskatās, ka Turcijas nozīme kā energo piegādātājiem Eiropai pieaugs, jo šobrīd nepatīkami pieauga Eiropas Savienības atkarība no Krievijas naftas un gāzes produktiem. Pagājušā jūnijā Študgartē notika Eiropas Savienības un Turcijas e, pārstāvi tikšanās par to, cik svarīgi ir attīstīt mūsu energo sadarbību. Es uzskatu, ka sadarbībai ir jābūt ne tikai likumdošanas dabas. Mums vajadzētu dalīties ar resursiem, īpaši runājot par atjaunīgiem energoresursiem, kurus pieminēja jau Lunačeks kundze. Uh, Mēs Turciju bieži vien skatām kā energo nabu, bet tas attiecās tikai un vienīgi uz gāzi un izskatās, ka mums vajadzētu savus domas mainīt. Izskatās, ka šai grupai, kur tikās Študgartē, vajadzētu tikties biežākā reize gadā. Un, protams, ka atjaunīgi energoresursi varētu būt būtisks jautājums Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās Efektīva enerģija, zaļa enerģija, tie ir būtiski jautājumi, jo šobrīd Turcija vēlas atvērt 50 jaunas eh, ogļu termu elektrostacijas. Mēs vēlētos redzēt, lai mūsu uzmanība un sadarbība tiktu fokusēta arī uz atjaunīgajiem energoresursiem un izveidot viedu energo e, tīklu, energo pārvades tīklu. Ja kolēģi ir interesē, ieinteresēti, tad rītā es organizēju pulkstens no 4 līdz 6.31 G2. Tā ir telpa zem šīs telpas 1 Q2. Kopas kundze lūdzu divas minūtes. Much, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos apsveikt Uimens Roitenes kundze par šo ziņojumu, jo tas ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām šajā komitejā. Es pilnībā izprotu tās grūtības, ar kurām saskārās referente, lai runāt par visiem mums un arī kandidātu valstīs svarīgajiem jautājumiem. To ir grūti apkopot vienā dokumentā. Kā jau šeit izskanēja, ir Iespējams, ka tiks iesniegti vairāk grozījumu kā parasti, arī es pati būšu grozījumu iesniedzēju sarakstā. Kā jau zināms, Eiropas Savienības un Turcijas attīstības ir nonākusi zināmā stagnācijas plaknē, un tāpēc mums vajadzētu darīt visu, bet jau pirmajā paragrāfā runa iet par to, ka Turcija ir e, pozitīvu reformu rezultātā panākusi ārkārtīgi daudz un uzsver to, cik Turcija ir svarīga arī kā ģeostrateģisks partneris mums. Un tomēr realitāte joprojām ir problēma pilna gan cilvēktiesību pārkāpuma aspektā, gan arī citos jautājumos. Piemēram, daudzi mani kolēģi jau uzsver to, cik situācija cilvēktiesību jautājumu nodrošināšanā Turcijā ir vāja. Un tomēr, kā Turcija pati, uz, kā Turcija pati domā un vērtē savas attiecības ar AS, Piemēram, Turcija pilnībā pārtrauca sadarbību ar Eiropas Savienību pagājušās Kipras prezidentūras laikā. Un e, seku tam nebūs. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi ziņojumā uzsvērt arī to, ka šāda attieksme un tā saucamais alakarta attieksme pret Eiropas Savienību ir neakceptējama, vismaz Eiropas parlamentam ne. Protams, vēlētos sveikt mūsu komitejas sēdē Turcijas parlamenta pārstāvis, un tomēr tas, ka Turcija neakceptēja <clears throat> Kipras prezidentūras vispār rīcību, mēs dabūjām neorganizēt. Oimens Roitens kundze pārtauc un saka, tas ir 22. punktā. Jā, jā, es to redzēju. Un tomēr būšu taisna savās runās un uzsverš to, cik svarīgi ir konstruktīva dialoga veicināšana. Ja, kā jau jūs teicāt, mēs tiešām 22. punktā runājam par nožēlu, ka Turcija atturējās no sanāksmēm un kontaktiem ar ES padomus Kipras prezidentūras laikā. Bet tas nav tikai Kipras un Turcijas divpusējo attiecību jautājums. Tas ir kandidāta valsts attieksme pret Eiropas Savienību. Mēs nevaram turpināt konstruktīvu dialogu bez šo problēmu atrisināšanas. Runājot par labām kaimiņa attiecībām, tas jau neatiecās tikai un vienīgi uz Kipras jautājumu. 12. gadā mēs redzējām, ka Turcijā eh, turpinājās suverēnas dalību valsts robeža neakceptējama. Priekšsēdētājs mēģina pārtraukt runātāju. Bet runātāja turpina. Vispirmām kārtām es pilnībā piekrītu kolēģiem, ka trīs kurdu aktīvišķu nogalināšana Parīzē ir neakceptējama un, bet ar to arī beigšu. Prieksēdētājs, paldies, Buskut kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms es eh, vēlētos, eh, protams, arī no savas puses pateikties Rijai par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Ir labi un ārkārtīgi svētīgi saprast, ka Eiropas Savienībā ir iespējas ietekmēt sarunu procesu. Ja mēs raugamies uz Turcijas attiecībām ar kurdu mazākumu, tad eh, Tur vēl ir daudz darāmā, arī vārda brīvības jomā vēl ir daudz darāmā, un tomēr vissvarīgākais būtu uzsākt sarunas par 23. un 24. sadaļām. Tajās runa iet ne tikai par vārda brīvību, preses brīvību, bet par cilvēktiesībām kā tādām. Uzsversim arī sieviešu tiesību situāciju Turcijā. Ja mēs varētu turku kolēģiem palīdzēt šajā jomā, tad esam gatavi to darīt reforma pakotne, reformas e, tiesību sargājošajās iestādēs ir ārkārtīgi svarīgas. Jau pagājušā gada ziņojumā parādījās, ka mēs nedrīkstam neņemt vērā arī to, ka mums ir nepieciešams garantijas tiem, kur vēlas atgriezties Turcijā, garantijas, ka viņi netiks izsakoti. Un ka viņu cilvēktiesības tiks ievērotas. Nākamais e, palīdzība Sīrijas bēgļiem. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta Turcijā. Paldies, saka prieksēdētājs Sofokleus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs. Jums es gribētu pateikties referentam. Un atzīšu, ka tik tiešām referenti ir gatavojusi līdzsvaru ziņojumu. Tomēr galvenais jautājums ir ši, šāds. Ne jau tikai tas. Uh, ko, kas ir izdarīts Turcijā, bet ko li, līdz šim brīdim, bet ko tad Turcija līdz šim brīdim vajadzēja izdarīt un ko tā nav izdarījusi. Diemžēl līdz pat šim laikam Turcija provocē un pārkāpja un aizskar Eiropas Savienību ar savu vadītāju deklarācijām. Turcija turpina pārkāpt visas apvienoto nāciju rezolūcijas, starptautiskās tiesības un neievērot Eiropas Savienības vērtības un principus, jo tā turpina okupēt daļu Eiropas Savienības teritorijas. Runājot par 15., 23., 24. nodaļām, ir nepieciešams eh, atvērt šīs nodaļas, bet šķiet, ka Turcija nav gatava piekāpties, lai iestājas sarunas turpinās, un es nezinu, vai pieprasīt šo nodaļu atvēršanu ir pareizi. Gribu norādīt arī, ka Turcija eh, Kipras prezidentūras laikā palaid garām iespēju normalizēt attiecības starp abām valstīm turpinās koloniālā. Kol, uh, turpinās kolonizācija un tāpat arī militārā okupācija un Eiropas vienas, Savienības vienas valsts sašķelšana un arī Turcija apdraud Kipru. Uh, sakarā ar pētījumiem, kas ir veikti ek eh, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, lai pētītu gāzes atradnes. Tādējādi mēs nepiekrītam referentei aicinājumam atvērt 15., 23., 24. nodaļu. Paldies, Sangurākis kungs! Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms arī es vēlētos Eh, paust viedokli, ka Turcijas tauta ir liela tauta, bet mana partija ir pret Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai, jo mūsuprāt tas eh, pasliktinās vēl vairāk strādājošo situāciju. Tur labi, bet nerunājot par šo jautājumu, gribu koncentrēties uz Kipras jautājumu un izteikt dažas piezīmes Sīrijas sakarā. Manuprāt, Turcijas valdības politika Sīrijas gadījumā ir ārkārtīgi negatīva un tā ir lielā mērā atbildīga tai drāmai, ko piedzīvo Sīrijas tauta. Un es domāju, ka šo eh, raķešu palaišanas iekārtu izvietošanai Turcijas pusē bija ļoti negatīva. Uh, nozīme. Bet eh, tālāk runājot par 23. ceturto nodaļu, mūsuprāt trūkumi ir tik plaši, ka mums nav pieņemama šo nodaļu atvēršana. Vēl jo vairāk, tāpēc, ka tas ir pret Eiropas eh, teksta garu, kur ir runa par Kipras atkal apvienošanos. Mūsuprāt, ir skaidri jānorāda tas, ka Turcijai ir jārespektē apvienoto nāciju rezolūcijas un 79. gada un vēlākie lēmumi, kas paredz izveidot divu zonu režīmu. Tāpat runājot par Kīpras jautājumu, kur ir runa pār kompromisa procedūrā. Mūsuprāt, neraugoties uz eh, visiem pieliktajiem pūliņiem, Kipras turku vadība nav devusi iespēju Kiprā panākt vienošanos, un man šķiet, ka mēs esam panākuši vēl mazāk nekā panācām agrāk. Tālāk, treškārt, mēs uzskatām, ka nav juridiska pamata mēs uzskatām, ka nav juridiska pamata uh, pseido valsts saglabāšanai Kipras ziemeļos, lai gan tas notiek. Tālāk runājot par ekskluzīvu ekonomisku zonu un Turcijas lomu šeit. Jā, priekšsēdētāji, es tūlīt beigšu savu uzstāšanos. Šeit ir runa par ekonomisku ekonomisko ekskluzīvo zonu, un šeit ir abām kopienām jāsadarbojas, un Turcija jādod iespēju turpināt pētījumus. Paldies, turpina priekšsēdētājs Teorārus kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Es gribētu apsveikt Turcijas um, kolēģus un pateikties kolēģei Rijai Omenai par sagatavo lielisko ziņojumu. Šis ziņojums ir eh, vēl uzlabojams, ja mēs visi piekrītam zināmam izmaiņu grozījumu labojumu skaitam. Protams, mēs runājam par to, cik Turcijas loma ir nozīmīga pasaulē, bet es gribu piebilst, ka Eiropas Savienība ir jābalstās arī uz vērtībām un principā, principiem, un ne tikai jārodarbojas ar starptautisko tirzniecību. Ir jāseko arī starptautiskajām tiesībām. Mēs, kā maza vāja valstiņa, vēlamies spēcīgi kaimiņu. Mums ir jāatbalsta Turcijas iestāšanās, un Turcija mums ir jāatbalsta. Es negribu atgriezties pie kolēģi jau sacītā. So Mm, pat ja es varētu garu un plaši par to runāt, bet mēs uzskatām, ka ir pilnīgi skaidri jārunā par to, ko Ankara ir darījusi Kipras jautājumu sakarā. Šeit ir runa par to, ka Turcija militārā veidā okupē daļu Eiropas Savienības teritoriju. Ir arī jārunā par iejaukšanās darbību Eh, saistībā ar Kipras iedzīvotājiem un valdību. Šeit nav runa par uh, to, vai mēs esam vai neesam draugi. Ir runa par to, kā tas ietekmē attiecības ar Eiropas Savienību. Un parlamentārā komiteja nevarēja sanākt kopā Turcijas aizskarošās attieksmes dēļ. Kā arī pie, Turcija nedo kavē Kiprai iespējas izpētīt gāzes atradnes jūrā. Un tālāk par Famagustu runājot, situācija ir tāda pati kā iepriekš. Varbūt, ka Turcija ir eh, nodevusi pilsētu apvienotiem nācijām, varbūt Turcija ir apsolījusi atvērt ostas, bet tīri juridiski tas arī notiktu. Taču ir jāpiemēro Eiropas Savienības demokrātiskie principi šeit un Eiropas Savienības akī, jo nevar rīkoties citādi. Paldies, gribēju izteikties eh, plašāk, bet mums mazajiem parasti neko daudz runāt nedod. Nav, uh, eh, Mrs. Papadopulo. Papadopulo, konzi, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Baidos, ka es arī runāšu garāk par man atvēlēto laiku, bet mēs Kiprā dzīvojam okupācijas apstākļos. Un, uh, piemēram, dzīves vietas izvēles vai uzņēmuma dibināšanas brīvība ir skaidri ierobežota. 13. gads ir jau slidināts par pilsoņu un pilsonības gadu. Un es Uh, uzskatu, ka šeit, protams, vajadzētu pateikt, ka abām pusēm vajadzētu kaut ko darīt situācijas normalizēšanas labad. Bet uh, šeit sanāk tā, ka okupācijas vara un okupācijas upuru valsts tiek pielīdzinātas viena otrai, un tas nav pareizi. Piemēram, 24. punktā runa ir par bezvēsts pazudušo personu meklēšanu. Turcijai vajadzētu šeit atvērt militārās zonas, jo arvien vairāk reģionu tiek uh, pasludināti par militāriem reģioniem, lai tur nevarētu veikt izmeklēšanu, meklējot bezvēsts pazudušās personas. Mums jāpieprasa šeit atvērt šīs militārās zonas. Tas obligāti jāpiemin. Un mēs nevaram akceptēt to, ka Turcija atsakās um, uzņemt kontaktus ar Eiropas Savienību um, Kīpras prezidentūras laikā. Kīpras prezidentūra ļoti centusies uh, uzturēt kontaktus. Runa bija, piemēram, par Turcijas pilsoņu vīzām, bet Turcija klāji ir apdraudējusi uh, Kipras republiku, un runa ir arī par gāzes atradnēm. Ļoti drīz um, uh, mums būs jādodas uz Turciju, un mums jāturpina uh, darījumi kā līdz šim, bet šī situācija nav pieņēmama. Mēs nevaram vienkārši saglabāt status quo, un mēs nevaram uh, neievērot uh, uh, šo attieksmi pret vienu no Eiropas Savienības valstīm. Ekonomiskie aspekti tiek ļoti stipri izcelti, bet ir arī citi aspekti, kas svarīgi, piemēram, pilsoņu tiesības, sieviešu tiesības, žurnālistu vajāšana. Amnesty International norāda uz ļoti daudzām reālām problēmām. Ir izvirzītas vairākas sūdzības. Un runa nav tikai par 23. un 24. sadaļu. Runa ir arī, piemēram, par 15. sadaļu tika pieminēta arī 30. Ja mēs tagad atvērsim visas šīs sarunas sadaļas, tad būtībā mēs piekāpsimies eh, Turcijai un nekad neatrisināsim Kīpras problēmu. Paldies, Gomešas kundze. Paldies. Eh, jāsaka, ka Turcija eh, atbalsta Sīriju krīzes laikā un Eiropas Savienībai vajadzētu no savas puses uh, atbalstu palielināt. Otrkārt, kurdu jautājums ir viens no centrālajiem, un mēs ļoti atzinīgi vērtējām uh, uzsāktās sarunas, bet arī mēs, protams, uzskatām, uh, ka uh, kurdu aktivišķu nosapkavošana pareizē ir arī provokācija, un tā ir jāizmeklē pilnībā, lai tā nekaitētu šīm sarunām. Es uzskatu, un šeit es atbalstu uh, referentes lieliski paveikto darbu un līdzsvarotu pieju. Es atbalstu, ka ir jāatver 23. un 24. sadaļa. Protams, Turcijai ļoti daudz vēl jāpaveic, ir pilnīgi nepieņemama situācija, ka Turcijā Uh, cietumos ir vairāk žurnālistu nekā Irānā vai Ķīnā. Tas ir pilnīgi nepieņēmami, un mums tas jāpasaka skaidri un klāji. Tālāk par cilvēktiesību jautājumiem uh, ir jānodrošina uh, tiesiskums, uh, ir uh, jāizskata pretterorisma likumi. Un par Kipru runājot, es gribētu uzslavēt Kipru par profesionālu, atturīgu pieeju Kipras prezidentūras laikā. Ļoti labi, ka Kipra nav ļāvusi Turcijas uh, uh, uzturēšanai uh, novirzīt Kipru no izvēlētā kursa. Tagad ļoti svarīgi ir pateikt mūsu draugiem Turcijā, ka mēs nevaram uh, paciest, ka situācija paliks arī turpmāk tāda, kāda tā ir. Turcijas uzvedība uh, pret Kipras prezidentūru ir absolūti nepieņēmama. Un tas, kā Turcija neļauj Kiprai izpētīt uh, uh, naftas un gāzes atradņu um, izmeklēšanu, arī tas nav pieņēmami, tā kā es atbalstu Elēni Kopa un piekrītu citiem, kas vēlas šeit stingrāku tekstu, bet te pašā laikā es uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt darbu un jāatvēr 23. un 24. sādaļa. Es šeit nesaskatu nekādas pretrunas. Paldies! Kreseldorfa kungs. Paldies! Visu pirms Es gribētu pateikties uh, kolēģi un apsveikt viņu ar šo visaptverošo ziņojumu. Protams, būs daudz grozījumu, jo šo rezolūcijas priekšlikumu var vēl uzlabot. Ļoti labi, kā arī Turcijas parlamenta pārstāvji ir klāt un var piedzīvot mūsu diskusijas kultūru. Nu, reizēm tā ir uh, grūti saprotama. Šeit Eiropas Savienībā ir cilvēki, kas principiāli ir pret Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, kas var uh, samierināties ar statusu quo, tāpat kā Izrēlā un uh, gāzes sektorā ir ļoti uh, pretēji vid, viedokļi. Bet šeit, uh, piemēram, jāsaka, sociāldemokrāti Vācijā uzskata, ka nepieciešams Uh, sārunas vest par valst, ar valstīm, kas reāli var iestāties Eiropas Savienībā, ne tikai tāpēc, ka šīs valstis ir īpaši svarīgi ekonomiski partneri. Mums jāuzsver, ka Turcijai ir obligāti jāatrisina visas šīs problēmas ne tikai tāpēc, ka tā vēlas iestāties Eiropas Savienībā, ir reālas problēmas uh, tieslietu jomā, mēdīju jomā, Turcija jāatrisina šīs problēmas un jānovērš, piemēram, arī žurnālistu vajāšana uh, savu pilsoņu dēļ. Protams, Kīpras un Turcijas jautājums ir ļoti svarīgs, bet mums vajadzētu par to diskutēt nopietni, nevis kā bērnu dārzā. Mēs uh, tagad uh, šogad svinēsim Vācijas un Francijas uh, Um, nolīguma gadadienu, bet jāatceras, kāda bija šī nolīguma priekšvēsture. Varbūt Turcijai un arī Kiprē vajadzētu atskatīties vēsturē un palūkoties, kā ir um, mainījusies um, šī nolīguma novērtēšana ar laika gaitu. Un varbūt dienvidos varētu pārņemt ziemeļu pieredzi. Paldies, Jaunāki kundze! Paldies! Es gribētu apsveikt referenti Omenes kundzi. Viņa tik tiešām ir eksperte Turcijas jautājumos. Vairākus gadus mēs jau sadarbojamies, un šis ziņojums ir izcils, bet dažas lietas netiek pat pieminētas, un tās ir svarīgas lietas. Uh, Eh, svarīgas problēmas, kur Turcija neko nedara situācijas uzlabošanai, piemēram, UNCLOS eh, jūras tiesību konvencija, eh, vai arī draudi, kas tiek izteikti citām valstīm, kas vēlas īstenot savas tiesības, es konkrēti runāju par Grieķiju, ir arī vesela virkni jautājumu, kas ir saistīti ar uh, Eh, reliģijas brīvību un citām brīvībām. Es iesniegšu vairākus grozījumus un es ceru, ka referente šos grozījumus varēs akceptēt. Es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi katru gadu izvērtēt situāciju un uh, mums ir eh, jāuzstāj uz pamat demokrātisko principu ievērošanu Runājot par 13. Eh, punktu, te runa ir eh, eh, par nolīgumu, kur pirmos trīs gadus runa ir tikai par Turcijas pilsoņiem, un tikai tad runa var būt par citu valstu pilsoņiem. Tā ir visai nopietna problēma. Vīzu atvieglojumi, vīzu liberalizācija ir jutīgs jautājums. Ja mēs nemainīsim pieju, ja Turcija rīkosies arī turpmāk kā līdz šim, tad nekas labs un tā nesanāks. Paldies! Kačina kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu arī apsveikt referenti. Ziņojums ir ļoti labi līdzsvarots, bet tomēr kaut kas vēl jāpievieno tam klāt. Proti, mums jāskatās uz tām lietām, kas mūs apvieno. Turcija vēlas uh, uh, panākt progresu demokrātijas, uh, demokratizācijas procesos, tā attīsta savu ekonomiku, un mums vajadzētu atbalstīt Turciju tās vēlmē uh, uzsākt sarunas par ļoti sarežģītām sadaļām. Mums ir nepieciešami risinājumi, un tos mums vajag drīz. E, kāds piemērs? Dialogs starp Belgrādu un Prištinu. Dažu mēnešu laikā Serbijas un Kosovas jautājumā izdevās e, panākt e, ļoti svarīgu progresu un katru dienu situācija uzlabojas. Vēl pirms dažiem mēnešiem mēs pat nevarējām izdomāt, iedomāties, ka tiks panākts kaut kas tam līdzīgs. Tā kā mums ir jāatbloķē arī situācija ar Ankaru. Paplašināšanās process nav noslēgts. Tas ir iesācies 2004. gadā un tas turpinās. Un uh, mums ir uh, jāuztver Turcija ne tikai kā NATO valsts, bet arī kā uh, valsts šajā reģionā. Protams, ir ļoti nopietnas problēmas ar rakēšu eh, bāzu izveidošanu, bet visu pirms mums Eiropas Savienībai vajadzētu mācīties no Turcijas, uh, tā ir lieliski pārvarējusi ekonomisko krīzi, ko piedzīvoja pirms dažiem gadiem. Un es gribētu it īpaši uzsvērt to progresu, ko Turcija ir sasniegusi, nodrošinot uh, vienlīdzību izglītībā. Sieviešu iekļaušana sabiedrībā ir mainījusi Turcijas sabiedrību, tā uh, ir nodrošinājusi uh, daudz stiprāku demokrātiju un Turcija spēlē ļoti svarīgu lomu arī savu kaimiņu valstu starpā. Tā atbalsta Sīriju, tā spēlē svarīgu lomu attiecībās ar Irānu un Irāku. Un, ja mēs Rietumu Balkānu valstīs pieļaujam bezvīzu kustību, tad mums nevajadzētu stāties pretī Turcija. Turcija vajadzīga mūsu palīdzība, un tā ir jāsniedz. Paldies, saka Haulita kungs. Es gribētu apsveikt šo ziņojuma projektu. Tas ir labi līdzsvarots, tas ir pamats, balstoties uz kuru mēs varam virzīties uz priekšu. Es gribētu it īpaši trešo punktu pieminēt par vīzu liberalizāciju, uh, par skaidru kritēriju uh, noteikšanu. Piekrītu arī tam, ko teica kolēģe Anna par attiecībām ar Kipru. Kipras prezidentūra uh, rīkojās ļoti labi, ļoti disciplinēti, un mums vajadzētu arī būt disciplinētiem. Mums nevajadzētu šeit neproporcionāli lielu uh, vietu atvēlēt Kipras problēmai Kas attiecās uz uzlabojumiem, es domāju, ka mēs varētu pozitīvāk uh, šeit uh, atsaukties uz uh, pēdējos gados panākto. Protams, Turcija uzņemas nopietnus riskus, atbalstot Sīriju un uzņēmot bēgļus. Tas ir jāpiemina arī šajā ziņojumā. Arī par ombudu, manuprāt, šeit mēs pārāk kritiski um, formulējam tekstu. Parlamentā tika panākta uh, vienošanās starp uh, valdošo partiju un dažām no opozīcijas partijām, no, bet galvenā opozīcijas partija atteicās šai vienošanai pievienoties. Un es domāju, ka mums uh, vajadzētu pievērsties arī kurdu situācijai. Es piekrītu tam, ko teica daudzi, proti, ka nevajadzētu eh, zaudēt iespēju atrisināt kurdu jautājumu. Delegācija, tad Ankarā ir ļoti daudz kas darīts, eh, lai eh, pana, uzlabotu situāciju ar cilvēku tiesību ievērošanu. Un tas, kas notika šī gada 18. janvarī, tas ir labs stimuls mums visiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies, ka devāt man vārdu. Es atvainojos, ka es nedzirdēju referents teikto, es galveno, ka es atnācu tad, kad runāju ēnu referenti. Es uzskatu, ka ziņojums ir ļoti labs, salīdzsvarots, protams, pietiekami īs un izteikumos lakonisks, tas ir uzteicami. Es piekrītu Hovita un Gunga un Gomes kungs teiktajiem, uh, Proti, varbūt eh, šis ziņojums varētu vairāk uzmanību vērst arī uz pozitīvajiem reformu aspektiem, teiksim, Turcijas reģionālo lomu, izglītības sistēmas reformu un līdzīgi. Tas eh, otrās lapas beigās parādās un, eh, protams, uzsvarot šos pozitīvos attīstības momentus, nevar atteikties arī no kritikas, un tomēr vajadzētu vairāk uzsvērt pozitīvo panākto. Varbūt, ka devītajā punktā varētu vēl vairāk runāt par vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kā arī par žurnālistu aizturēšanu. Tas ir ārkārtīgi nopietns jautājums. Protams, arī kurdu jautājums būtu varbūt striktāk šeit jāatcerās spoguļo. Un es vēlētos redzēt vēl vairāk uz, uzsvaru šo kurdu jautājumu, un varbūt, ka mēs e, varam Kordovana valdībai pateikt, kad ir jāmēģina rast politisku risinājumu. Arī pēdējā, pēdējie slepkavības kurdus kurdu aktīvistu noslapkavošana Parīzē pierāda to, ka jautājums ir jāatrisina. Un nākamais ir dalība valsts, kurās e, Turcijas iestāja Eiropas Savienībā tiek uzskatīta par nepatīkamu opciju. Un, protams, Turcijas cīņa pret terorismu nenozīmē, ka uh, tie, kuri, tie, kur iestājās par kurdu republikas izveidošanu, tos nevajadzētu vienmēr automātiski uzskatīt par teroristiem. Vai jau pagājusi divas minūtes? Labi, vēl desmit sekundes. Piekrītu vīzu liberalizācijas režīmu at atzīšanai, un varbūt, ka nepieskaroties vairāk Kipras jautājumam, uzskat, ka ir ļoti nepatīkam, ka Kipras republika, kur dara visu, lai mēģinātu atbalstīt vienu pusi un uh, neatbalstīt otru, es domāju, ka arī Kiprai vajadzētu izrādīt atvērtāku skatījumu. Paldies! Kloters kundze. Jūs arī esat Eiropas Savienība, Eiropas parlamenta Turcijas eh, delegācijas vadītāja. Euh, Paldies, priekšsēdētāji, ka dodat man vārdu, es kavējos sniega dēļ, um, un tas um, Šī paša iemesla dēļ arī nav ieradies Francijas ārlietu ministrs. Gribu pateikties Vispirms Rio minēja Roitenai, kas ir sagatavojis ziņojumu, kurā konsolidēts gadu garumā veiktais darbs, lai varētu padziļināt to konsensu, kuru mēs esam varējuši panākt pēdējā ziņojumā. Un šeit es gribu pieminēt um, nodaļas atvēršanu, kas šodien tiek uzskatīta ne tikai vēlam, bet arī iespējām. Un šobrīd mēs saskaramies ar um, pusgada periodu, kur ziņojums ņem vērā politisko iespēju atsākt noturīgā veidā iestājas procesu un attiecību procesu starp Eiropas Savienību un Turciju, kas ir pozitīvi. Tāpat arī tiek uzsvērti jūtīgie kurdu tiesu reformu jautājumi un svarīgums, ko mēs piešķiram jaunās konstitūcijas sagatavošanai, tāpat arī presas mēdī brīvību jautājums. Protams, šajos punktos var padziļināt vēl darbu konkrēti par kurdu jautājumu. Ir uzsākts dialogs, par ko mēs varam paust gandarījumu, un nedrīkst eh, pieļaut eh, to, lai mūs no ceļa novirzītu tādi vardarbības akti, kāds notika Parīzē, tāpat arī runājot par jauno konstitūciju, par brīvības uh, E, izteiksmes brīvību, par iespējām e, mācīties dzimtajā valodā un tā tālāk. Visi šie jautājumi ir būtiski. Tāpat arī jāpasvītrot vēl ceturtā pakete, bet šeit Omens Reuters kundze lems pati vai nākas padziļināt vēl preses brīvības sakarā sacīto varbūt eh, vēl eh, pasvītrojot ad hoc delegācijas darbu, jo parlamentārieši uz vietas eh, izdarījuši ir daudz, ir daudz analizēts, un varbūt mēs varētu to labāk, mm, labāk apzināties, kā arī Domāju, ļoti būtiski ir tas, ka ir konsolidēta atvērtības līnija, nodaļas atvērtības, skurdu jautājumu atvērtības un noturīgas atvērtības kopumā saistībā ar jauno konstitūciju līniju. Es domāju, ka pie tās ir jāpietur šodien un, manuprāt, tā ir būtiska un potenciāli auglīga, jo tāpat kā reģionā mērogā kā kurdu jautājums tas var būt ar ļoti nozīmīgām ģeopolitiskām sēkām. Es domāju, tas ir mūsu darbs šeit apstiprināt mūsu ģeo, mūsu politisko apņemšanos, kas varētu būt izšķirīgi. Paldies, paldies, un tagad došu vārdu Filorī kungam no paplašināšanās ģenerāldirekcijas. Monsieur Président. Priekšsēdētāji godājumā referenti. Paldies! Vispirms vēlos um, uzteikt trijas omenas raitenes darbu par um, līdzsvaroto ziņojumu un apsveikt šī ziņojuma kopīgo toni. Tas lielā mērā atbilst komisijas publicētajam oktobra progresa ziņojumam un atspoguļo arī decembra Eiropadomas secinājumus. Mūsuprāt, politiskā darba kārtība ir izšķirīga lomu, lai uzturētu attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju uz pareizajām sliedēm. Un turklāt šīs līnijas attīstīja vairāk runātāji jau, bet es gribētu uzsvērt vairākus pozitīvās darba kārtības punktus. Pirmkārt, ceļu kartes pabeigšana attiecībā uz vīzu režīmu atbrīvošanu, atvieglināšanu Turcijas pilsoņiem. Tāpat arī mūsu prāt ir būtiski šeit padomas secinājumi, kas ir tālredzīgi mūsu prāt un kas gatavo iespējas iestājas sarunu atvēršanai 13. gadā. Un es gribētu arī apsveikt un pateikties visiem tiem, kuri aicināja uz visdrīzāko 23. un 4. nodaļas atvēršanu. Mūsuprāt, tikai atverot šīs nodaļas, mēs varam uzsākt daudz intensīvāku dialogu ar Turciju, lai sakārtotu problēmas, kas ir saistāmas ar pamatiesībām, kuras jūs pilnīgi pareizi norādāt savā ziņojumā. Domāju, ka Omenas Roitenes kundze ziņojumā iekļautie pamudinājumi ir pareizā pieeja un šajā sakarā es gribētu aicināt parlamentu nosūtīt spēcīgu atbalsta vēstījumu esošajai administrācijai ar nolūku atrisināt asiņaino konfliktu, kas jau ir 30 gadu garumā prasīs desmitiem tūkstošu dzīvību, un atvērt iespēju kopīgam turpu kurdu problēmas risinājumam, kas izraisa arī ļoti daudzas politiski rakstura problēmas, par kurām mēs runājam mūsu ziņojumos un debatēs. Paldies! Un pirms es dodu vārdu referentei izdarīt diskusijas kopsavilkumu. Es gribu atgādināt kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. februārs 2012. Un tagad, Roitenis kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ar eh, ēnu referentiem un ar visiem, kuri piedalījās ziņojuma sagatavošanā, es mēģināju parādīt eh, Turciju tādu, kāda tā ir, godīgā ziņojumā. Es vēlētos visiem pateikt, ka Turcija. Patreiz šis Turcijas ziņojums ir pieņemams teksta redakcijā visam parlamentam, un tas ir svarīgi. 90% šo ziņojumu līdzīgu atbalsta iepriekšējā gadā un ceru, ka tā būs arī šogad. Nākamais. Vēlētos vēlreiz atgādināt to, ka sarunas turpinās. Un šobrīd mēs nevaram pateikt galīgo datumu. Vispirmām kārtām ir jāizpilda Kopenhāgenes kritērija, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas patiesībā ir daudz svarīgāk nekā sadaļu sarunu pabeigšanas. Bet tagad pievērsīsimies sadaļām. Ja mēs vēlamies, lai Turcija vairāk darītu tiesību sargājošo iestāžu reformēšanā, cilvēku tiesību ievērošanā, tad eh, ir ļoti svarīgi šīs reformas turpināt un izvirzīt savu veidu kritērijas, uz, kā, uz ko tiekties. Tāpēc eh, šo divu sadaļu sarunu sākšana ir tik ārkārtīgi svarīga. Nākamais plašsaziņas līdzekļu brīvība, vārda brīvība. Tās ir Eiropas pamatvērtības, pamata pamats. Tāpēc eh, mēs devītajā punktā esam uzsvēruši, ka ir, ir nepieciešams reformēt likumu interneta jomā. Es esmu redzējusi jau zināmas likuma uzmetumus, un tas būtu ļoti labi. Piemēram, pirms nedēļas, patiesībā pusotras, man bija diskusijas ar Turcijas konstitucionālo tiesu, ar augstākās tiesas kolēģiju un arī ar kasācijas tiesas kolēģiem. Un es esmu pārliecināta, ka Turcija vēlas kaut ko darīt šajā jomā. Nākamais par enerģiju. Ja Turcija nobloķēs Kipras un Izrēlas iestājumu darbību atjaunīgās energoorganizācijas asamblējā, tad eh, zināmā mērā sarunas par energo sadaļu ir beigušās. Arī mūsu uzdevums, un tā ir arī mūsu politiskā griba, ir noņemt šo bloku no sarunām. Nākamais apvienoto nāciju līgums par jūrām, jā, tas parādīsies grozījumos. Reliģiskās minoritātes. 17. punktā par to tiek gari un plaši teikts. Armēnijas protokols. Proti gan Turcijā, gan Armēnijā šie protokoli, šiem protokoliem ir jātiek ratificētiem. Bet, protams, Čārlis, jūs varat pajautāt, kāpēc šie protokoli nav ratificēti? Jo sliktu kaimiņu attiecību dēļ šie protokoli nav ratificēti visās valstīs. Tāpēc darīsim to, kas mūsu spēkos, lai sarunas atsāktos, jo, protams, ka šī robeža ir jāatver. Visbeidzot, atjaunīgie resursi, ekoloģija, vide. Ja būs e, grozījumi, tad, prot, par šiem jautājumiem, tad, protams, e, mēs varam par to diskutēt. Par 19. sadaļu sociālajie jautājumi ir tikai un vienīgi dabīgi, un mēs nevaram Turcijai prasīt vairāk, ka par šiem jautājumiem runā jau saruna procesa beigās. Un visbeidzot par kurdiem. Es jau savos ievadvārdos, manuprāt, skaidri pateicu, ka trīs slepkavības palīd, Parīzē ir provokācija. Tā ir skaidra viennozīmība, provokācija, jo patreizējā saruna, politisko sarunu procesā starp Turcijas valdības pārstāvjiem un Ačelāra kungu notiek, un tāpēc arī ir šī provokācija. Mums ir jādara viss iespējamais, lai notiktu godīgi izmeklēšana, bet tas jau nav mūsu parlamentu uzdevums. Izmeklēšana notiks Parīzē, to veiks tiesības sargājošās iestādes, un iespējams, ka tās ir tikai baumas, bet, manuprāt, ir arest... es esmu dzirdējusi, ka viens ir jau arestēts. Es eh, nevēlos iesaistīties šajā procesā, un es nevēlos sa ļodzīt jau tā vārgo mieru Turcijā. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, kā pusē mēs nostājamies un kā mēs runājam. Kops kundzes teiktais. Es esmu pret to, ka Turcija neakceptē Kipru kā Eiropas Savienības dalību valsti. Bet ko es varu vairāk darīt? Es esmu to atspoguļojis gan savā tekstā, gan arī vienmēr, kad runāju par šo jautājumu, es nosodu Turcijas nostāju šajā ziņā. Turcija, Sīrija. Kā jau teicu, es apmeklēju divas bēgļu nometnes un esam to diskutējuši arī ar komisāru, kurš ir atbildīgs par šo jautājumu. Un šodien arī viņa uz, uzteica izvēlēto ceļu un izvēlētos Turcijas instrumentus. Es redzēju, kāda ir situācija šajās bēgļu nometnēs, un e, situācija šajās nometnēs ir daudz labāka kā daudz kur citur pasaules bēgļu nometnēs. the missing persons. I mentioned... Pazudušās, pazudušie, pazudušās personas, to es jau pieminēju. Tagad par ombūdu. Hovits to pieminēja, bet Hovit kungs ir aizgājis. Uh, es jau zināju, ka būs komentāri, bet es zinu, ka ir Mm, izskanējuši komentāri par to, kā parlaments rīkojas šajā jautājumā, bet es vēlētos redzēt, kāds būs procesa rezultāts. Līdz ar to izteiksim savus komentārus nākamgad, kad process būs noticies. Es mēģināju ziņojumā saglabāt zināmu līdzsvaru jo ja tiks iesniegt tikai vienpusēji skatījumi grozījumi, tad tas būs mans uzdevums saglabāt šo ziņojumu līdzsvarā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies visiem kolēģiem! Un neaizmirsīsim, ka rīt pulkstens deviņos mēs sākam ar balsošanu uzreiz. Un tagad slēdz šās pēcpusdienas sēdi. Paldies! Nine.